Right, ladies and gentlemen, uh, I think we are now ready to start. Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs esam tagad gatavi sākt. Mēs vēl gaidām visus runātājus, bet pirmkārt es jūs gribētu apsveikt tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vārdā, ko es vadu. Šodien ir vienotā tirgus eh, fórums, eh, kas ir eh, mums jauns notikums, un arī vēlāk, kad komisijas pārstāvs, kurš vēl nav ieradies, kad viņš mums pievienosies apmēram pustrijos, tad mēs varēsim arī parunāt vairāk par uh, vienotā tirgus likuma, un mēs ļoti priecājamies, ka mums arī piedalās eh, Beļģijas eh, federālais ministrs, kurš atbild par eh, iekšējo tirgu, kurš ļoti aktīvi ir piedalījies daudzās mūsu sanāksmēs, un mēs priecājamies viņu šeit redzēt. Otrakārt, arī uh, Mālsins uh, Koelets uh, kurš pārstāv Polijas ekonomikas ministriju, arī ir. Eh, es eh, uzaicināšu viņu eh, runāt sanāksmes beigās, jo šodienas pasākums ir tāds projekts daudz lielākam formam, kurš notiks 2011. gada rudenī Polijas prezidentūras laikā un mērķis ir iesaistīt eh, daudz eh, dalībnieku gan no sabiedrības, gan arī uzņēmējus un ekonomistus visus, ko ietekmē vienotais tirgus. Un mana komiteja sagatavoja eh, ziņojumu, kur tika aicināts veidot šādu fórumu Un viens no eh, komitejas viceprezidentiem ir sagatavojis ziņojumu, kurš ir jūsu eh, māpēs. Tāpat arī eh, Marija Montija ziņojums, kurš arī ir jūsu dokumentos, jums būs daudz ko lasīt. Arī šajā dokumentā ir runāts par sabiedrības iesaistīšanos vienotajā tirgu. Tāpat es arī priecājos stādīt priekšā divus ļoti svarīgus eh, komitejas locekļus, kas strādā pie ziņojumiem. Tad, tad eh, Rosetu no Polijas un Kristians Buzoja no Rumānijas. Un mums šeit ir pārstāvētas eh, politiski ļoti dažādas parlamenta grupas, bet es gribētu apsveikt arī mūsu zaļos eh, kolēģus, kas mums eh, ir ļoti aktīvi eh, palīdzējuši. Tātad šeit ir strādājušas daudz dažādas grupas un komitejas. Tātad no parlamenta rezolūcijas radās šī ideja par vienotā tirgus forumu, un mēs arī esam ļoti interesēti citos veidos, kā strādāt ar um, cilvēku problēmām, īpaši katrās valstī, katrā valstī ir uh, risinājumi mehānismi, jūs redzat materiālus par tiem uh, pēc uh, ārā pie zāles, un par tiem Kristians Buzoji runās vēlāk tātad tā saucamie solvīt mehānismi. Vēl pirms mēs turpinām darbu, mums šodien nav daudz laika jautājumiem. Dalībnieki varēs uzdot īsus jautājumus runātājiem, bet mēs arī dodām jums iespēju nosūtīt mums rakstiskus jautājumus. Jums ir jābūt šādai veidlapai, un mēs uh, Ceram, ka mēs varēsim vienu vai divus eh, jūsu jautājumus uzdot runātājiem. Un, ja mēs eh, uz eh, kādiem jautājumiem neatbildēsim, mēs viņus paturēsim. Un mēs ceram, ka jūs turpināsiet sazināties ar mūsu komiteju. Jūs varat arī mājaslapā parakstīties uz jaunumu biļetenu un jūs varat arī kļūt par eh, iekšējās, iekšējā tirgus komitejas draugiem, un es ceru, ka arī ministrs eh, to darīs, jo viņš ir piedalījies daudzās sanāksmēs. Kā jūs eh, visi tagad zināt, Eiropas komisija ir sagatavojis vietējā tirgus likuma projektu, un komisijas pārstāvs runās par šo projektu, eh, kad viņš ieradīsies. Eh, šī ir pirmā eh, sanāksme, kad notiek konsultācijas par šo likuma projektu, un mēs apskatīsim savā šodienas dienas kārtībā dažādus jautājumus, kas ir saistīti ar šo likuma projektu. Jums ir runātāju saraksts, tur ir vairāki runātāji. Uh, ar lielu interesi priekšējā tirgus jautājumiem. Es minēju eh, Mariju Monti jau, otrajā sesijā Olivijas Šostela runās, eh, tad, tad, un Fabians Zuleks, eh, kurš ir galvenais ekonomists Eiropas politikas centrā, arī piedalīsies. Viņš ir pētījis iekšējo tirgu, un tad es gribētu arī jūs, jūs nosaukt kā Monika Gojens runās trešajā sesijā un arī Filips D. Buks, Biznesa Europa ģenerāldirektors runās. Tie būs diskusiju dalībnieki. Un tagad es gribētu pāriet pie diskusijas. Tātad pirmais runātājs Vincents Van Kvikenbons un Beļģijas prezidentūras laikā mēs esam strādājuši pie daudziem jautājumiem un Kvikenbona e, kungs ir devis lielu ieguldījumu šai darbā. Tātad, uh, Mēs ceram, ka Beļģijas prezidentūra beigsies ar vairākiem ievērojumiem sasniegumiem. Tagad vārds Kvikenborn kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir prieks redzēt šeit profesoru Monti. Deputāti kungi, dāmas un kungi, man ir liels prieks piedalīties šajā vienotā tirgus formā, un 9. novembris ir e, ļoti simbolisks datums e, Eiropai. 1888. gadā e, Francijā Konjākas pilsētā dzīva Žans Monē, un tajā pašā dienā, 1989. gadā, drosmīgie Eiropieši, meklējot brīvību un demokrātiju, nojauca Berlīnas mūri. Vienotais eh, tirgus eh, apvieno Eiropas eh, pilsoņus un paplašina viņu brīvības visā Eiropā. Vienotā tirgus attīstība un paplašināšana ir morāls pienākums un Eh, Mišels Baņē, iekšējā tirgus eh, komisārs, ir daudz strādājis, lai sekotu eh, Žana Monē idejām, gatavojot savu likumu projektu. Eiropas parlamentām ir svarīga loma lēmumu pieņemšanā kā iedzīvotāju interešu pārstāvim. Un IMCO komiteja un e, ziņojumi, ko tā sagatavo, ir e, ietekmējusi pašreizējo likuma projektu. Tātad jūs visi atceraties, e, jums visiem būtu jāzina, ka Hemingvējam ir tāds īsais stāsts par uh, vecu zvejnieku, kurš noķēra vislielāko zivju savā mūžā un mēģināja to aizvest uz krastu, bet eh, haizīvis pamazām apēda visu zīvi un eh, zvejnieks pārveda krastā tikai āsakas. Es ceru, ka jūs turpināsiet savu darbu tāpat kā eh, šis vecais vīrs stāstā, un es ceru, ka jūs strādāsiet pie vienotā tirgus likuma projekta. Mēs eh, reizēm pārāk viegli pieņemam, ka šis vietējais tirgus jau ir, ka mums ir integrēts tirgus ar 500 miljoniem uzņēmumu, 500 miljoniem patērētāju un 20 miljoniem uzņēmumu. Tomēr vēl daudz, kas ir jādara pie struktūrālām reformām, lai veicinātu eh, elastību. 2010. gada ziņojums Pasaules ekonomikas formā ko mēs lietojām eh, kā vadlīnijas, noskaidroja, ka darba tirgus un inovācijas ir svarīgākie eh, jautājumi, kur Eiropai ir eh, trūkumi salīdzinot ar ASV un jaunajiem Āzijas tirgiem, kas veidojas. Es gribētu apskatīt trīs jautājumus, kur reformas ir visvairāk vajadzīgas - preču tirgus, uh, pakalpojumu tirgus un digitālā vienotā tirgus veidošana. Eh, šīs ir trīs nozares, kas ir apskatītas eh, likuma projektā. Pirmais eh, - preču tirgus. Ir taisnība, ka no 1993. gada ir likvidēts vairums barjeras preču tirdzniecībai un preču paketes pieņemšana veicina pārobežu tirdzniecību. Bet neskatoties uz Eiropas tirgus eh, integrācijām, eh, tomēr eh, ir daudz problēmu. Eiropas patērētāji turpina iepirkties, iepirkt vietējās preces un vidējais pircējs nopērk vairāk nekā 75% vietējo preču. Un kultūras vai vēsturisku iemeslu dēļ patērētāji dažās valstīs var būt prasīgāki un dažreiz vietējo preču izvēle var būt dabiska, bet tas nav pilns paskaidrojums. Pagājušajā eh, nesen es lasīju tātad eh, rakstu par Carrefour, kurš ir eh, lielākais mazumtirgotājs, bet viņš nevar pirkt pats savu preci eh, no Nīderlandes un pārdot eh, Francijā, jo Nīderlandē ir eh, tam citāds sastāvs sieram nekā Francijā, un tā, tā, tā ir tāda regulējoša barjera. Eiropas vietējiem tirgum ir vajadzīgas mm, inovācijas, tātad mums ir vajadzīgi Eiropas uzņēmumi, kas izlieto visas uh, iespējas uh, tirgu. No pasaules 500 lielākajiem uzņēmumiem tikai trīs ir Eiropas uzņēmumi, kas ir veidot pēc 1975. gada. ASV tajā pašā laikā izveidoja 26 un jaunajos tirgos 21 arī lieli Eiropas uzņēmumi tiek raksturoti kā tādi, kas eh, strādā ar vieglu pēļņu eh, Eiropas tirgos, bet viņiem tik labi neveicas eh, pasaules tirgos. Tātad likumprojektā svarīga ir godīga konkurence. Otrais - pakalpojumu tirgus. Pakalpojumu tirgus konkurētspēja prasa vēl daudz uzmanības, īpaši tādās nozarēs kā telekomunikācijā un enerģētikā, kas ir ļoti svarīgi pārējiem sektoriem. Un eh, konkurence var veicināt eh, mūsu eh, uzņēmumu konkurētspēju un patērētāju labklājību un uh, neformālā konkurences padoma Briselē uh, pamatot uzsver, ka uh, tā saucamie vienas ieejas punktu uzņēmumiem, kas strādā Eiropā, ir ļoti svarīgi. Tā, tā, tā ir viena iestāde, kuro saņemt visu informāciju. Arī Kvalifikācijas savstarpējā atzīšana ir cits sāpīgs piemērs no profesora Monti ziņojuma. Tas eh, parāda, kā atšķirības valsts likumdošanā eh, traucē eh, strādāt profesionāļiem. Un trešais - digitālais vienotais tirgus. Daudz kas jau ir padarīts, lai sagatavotu Eiropu digitālajai ekonomikai. E-komercijas direktīva ir ļoti e, svarīga e, šajā ceļā, un digitālā dienas kārtība bija pirmā e, daļa no 2020. gada stratēģijas, bet tomēr nav vēl šī digitālā vienotā tirgus uzņēmumiem un patērētājiem un sabiedriskajam sektoram trūkst ļoti liels iespējas, kā radīt labāku vērtību par katru patērēto eiro. Un digitālos pakalpojumus varētu labāk izmantot arī sabiedriskajā sektorā, lai veicinātu eh, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Un arī, lai ietaupītu eh, līdzekļus un samazinātu valsts parādu. Eh, šoreiz šodien ir eh, tāds izaicinājums eh, darīt eh, tā, lai pilsoņi varētu izmantot šī digitālā tirgus priekšrocības, lai vienkāršotu nodokļu likumdošanu, nodrošinātu īpašumu tiesību aizsardzību un arī elektron, nodrošināt ekonomis, elektroniskā pasta sistēmu uzņēmumiem būtu jābūt aizsargātiem pret negodīgu praksi, un mums vajadzētu būt eh, pilnvarām, lai šo negodīgo praksi pārtrauktu. Eh, priekšsēdētāji kungs, eh, deputāti kungi, dāmas un kungi, konsultāciju laikā nākošajos četros mēnešos mums būs laba iespēja strādāt kopīgi mūsu Eiropas pilsoņu labā vienotā tirgus darbība un eh, cilvēku brīvības nostiprināšana tie ir divi saistīti jautājumi. Un es gribētu beigt ar Žana Monē citātu. Es nolasīšu franciski. Kad ideja saskan ar vajadzībām, tad eh, ideja vairs nepieder tikai tās autoriem un kļūst eh, stiprāka. Tātad es jums novēlu panākumu šajā pirmajā formā un paldies par uzmanību. Well, thank you very much indeed. Liels paldies, ministra kungs. Jūs skārāt plašu jautājumu loku un devāt mums tāds izaicinājums lai nu mēs visi būtu tik ambiciozi. Profesors Monti ir nedaudz nokavējies. Atvainojiet, komisārs Barņē kungs nedaudz kavējas. Profesors Monti jau ir klāt, bet mēs negribējām uzsākt otru e, sesiju eh, bez tā, ka mēs dzirdētu viņa runu, bet uh, e, ministrs eh, laipni piekrītis atbildēt dažus jautājumus, tā ka, ja deputātu kolēģi vēlētos uzdot eh, Bēļģijas ministru kungam kādus jautājumus, tad eh, lūk. Bet es varbūt pats arī varētu iesākt, jautājot ministram, vai viņš mums varētu sniegt aktuālāko informāciju par ļoti svarīgu dokumenti novitorismam un Eiropas vienotā tirgus virzībai, tas ir Eiropas patents, kurš Eh, jūs esat tas cilvēks, kas šo jautājumu virs, kā tas virzās eh, un kādas ir iespējas panākt eh, veiksmīgu vienošanos tuvākā laikā šajā jautājumā. Paldies priekšsēd. Kā jūs sacījāt, tas ir viens no atslēga jautājumiem attiecībā uz novatorismu. Vienotā Eiropas patenta ideja radās jau 1949. gadā, kad franču senators Henri Lanchambon kungs e, inicēja šo ideju par vienotā Eiropas patentu. Mēs esam pie šī Eiropas komisijas e, priekšlikuma strādājuši jau labu laiku, to darbu ir uzsācis e, Barņiekungs, vairākus mēnešus esam intensīvi strādājuši. Ir organizēts neformāls un formāls padomas sanāksme šajā jautājumā, un rīt šeit pat Briselē būs eh, izšķiroši formāli padoms sēdi eh, šajā jautājumā. Mūsu cerība, mūsu ambīcija ir tāda, ka jārod ir vienprātības starp 27 dalībvalstīm, starp visām šajā jautājumā, visām 27. Šīs ir 20, pēdējās 24 stundas, un es eh, esmu apņēmis pilns strādāt ļoti smagi, lai kolēģi atbalstītu šo vienoto Eiropas patentu. Tas ir tā devētā beidžu kompromisa uh, būtība rast risinājumus šādās situācijās, kur ir dažādi viedokļi, bet kas viss, kur viss tad varētu tikt atspoguļot. Jūs redzējāt pēdējo mēnešu gaitā, ka Beļģijas prezidentūras vadībā citās jomās, eh, piemēram, eh, finanšu eh, tirgus uzraudzību mēs esam raduši risinājumus, un tieši to mēs arī vēlamies darīt šajā gadījumā. Daudzi eksperti saka, ka mēs nekad vēl neesam bijuši tik tuvi uh, E, konsensam kā šodien. Bet e, nenogursim, strādāsim arī šīs pēdējās 24 stundas, un tad cerams rītvakar vai kaut kad nakts gaitā mums izdosies panākt konsensus ar 27 valstīm. Liels paldies! Paldies, ka pa pakavējāties vēl dažas minūtes, jo jūs dosieties droši vien apakaļ strādāt uh, ar telefonu, bet Eh, tagad mums vēl daži deputāti, kas vēlētos jums uzdot jautājumus. Kraca Bilta kundze laikam bija pirmā. Viņa mums uh, vada mūsu darbu attiecībā uz mazuma tirdzniecības tirgiem. Ļoti svarīgs darbs. Lūdzu, Anmarija, paldies. Uh, Melkam un ministra kungs, mēs ļoti augstu vērtējam jūsu darbu eh, vienotā tirgus eh, labā. Man ir daži ļoti praktiski jautājumi, ko jūs gatavojieties darīt kā Beļģijas prezidentūras pārstāvis, lai mudinātu dalību valstis piemērot jau spēkā esošo kopu tirgus likumdošanu, jūs jau sacījāt un devāt arī praktiski piemēru. Paldies jums par to! ir ļoti daudz darāmā, nevis izgudrojot vēl spēju no jauna, bet eh, gādājot par to, lai esošā likumdošana tiktu eh, piemērot. Eh, preču direktīvu, tirgus, šis skobold vai mm, vērtēšanas tabula tie ir piemērtam. Paldies, jā, kā jūs redzējāt, mans kolēģis Olivier Šastēkungs, kurš ir valsts sekretārs Eiropas lietās Beļģijā, būs vienā no paneļiem arī strādās, un Beļģi strādā kopā, jūs to ziniet, un es, man bija iespēja ieskatīties viņa runā, pārāk daudz jums neatklāšu iepriekš, bet eh, šī eh, eh, uzraudzība esošās likumdošanas piemērošanai tā ir ļoti būtiska sadaļa. Eh, ļaušu Oliviešas telkungam par to runāt. Jums būs tad iespēja par to jautāt. Patiesībā atšķirības starp politiķu un uzņēmēju bieži ir tāda, ka uh, politiķim ir eh, jauks idejas, bet viņš ir vājš izpildē. Taču uzņēmējs ir uh, tieši spēcīgs attiecībā uz izpildu Eh, tieši par to jau arī runa, jā. Mums ir jāuzlabo šī izpilde, šī piemērošana. Eh, jautājums ļoti svarīgs, pilnīgi jums piekrītu, un es domāju, ka šajā nākamā panelī arī eh, par to būs iespēja parunāt. Kraca Bilta arī ir bijusi izcelsies kā lieliski uzņēmēji, tad viņi tiešām ir ideāls cilvēks šādam uzdevumam. Un nākamais manā sarakstā ir ļoti smagi strādājušā e, e, viceprezidente Viņa kundze. Mm, jā, man īstenībā bija jautājums komisāram Barniekungam. Bet, nu, labi, man tagad ir iespēja runāt. Ministra kungs, šorīt uh, mums bija iespēja uzklausīt Latērma kungu, un viņš bija nedaudz pesimistiskāks attiecībā uz Eiropas patentu. Jūs uh, skanat optimistiskāk, uh, pret to priecājos jo komisāram, eh, komisārs Baņē šo jautājumu pacēla, un parlamentā mēs varam viņu centies tikai atbalstīt, jo uzņēmēji, pētnieki, Eiropas pilsoņi, visi ir ļoti interesēti šajā Eiropas vienotajā patentā. Lai nu beidzot reiz tas sāktu darboties. Protams, ir zināmas vēl varbūt eh, aiztures, padomē, bet katrai valstī būtu jādod savs ieguldījums, lai šo uh, pasākumu, šo mērķi sasniegt un virzīt uz priekšu. Paldies par šo jautājumu. Jūsu komiteja ir paveikusi tiešām teicam darbu, e, un es ļoti sirsnīgi jums pateicos par to. Protams, tā ir Mišēls Barņiekungs un es. Esam uzņemšies šī pasākumu virzību ar lielu izlēmību, bet lai tas tiešām īstenotos, mums ir jāpanāk vienošanās. Un jūs jautājums laikam bija vērsts uz to, kur tad īsti ir šī aizķeršanās vēl. Nu, lūk, mums ir jārod līdzsvars. No vienas puses jāsaglabā kultūra daudzveidība, tas ir viens no Eiropas eh, lepnumiem kā nekā, un tad ir arī tomēr jārod iespēja arī novatorismam īstenoties un izpausties ASV, Japānā. Tur ir runa par uh, uh, maksu, kas ir jāiemaksā uh, mazam vidējam uzņēmumam, lai savu produktu aizsargā 27 dalībvalstīs - 25 tūkstoši eiras. Uh, ir šādas pat, šādu patentu cenu mūsdienās. Tātad no vienas puses ir šīs izmaksas, no otras puses ir runa par identitātes saglabāšanu, un eh, te jārod līdzsvars, tieši tāds ir mūsu uzdevums. Es mm, šeit neatklāšu uh, atklātas debatas, to jūs droši vien sapratīsiet, jūs esat uh, pats pieredzējis politiķis, uh, Taču var teikt tik daudz, ka Mišels Barņiekungs un es vēl šo pēcpusdienu un šo vakaru ar Bēģijas padomas prezidenta atbalstu, ar komisijas atbalstu, ar Barņiekungu atbalstu strādājam augstā līmenī, lai panāktu šo kompromisu. Es neesmu vienkārši optimista optimisma pēc, bet šajā jomā, optimists optimisma pēc, bet šajā jomā mums ir tāda samilzus situācija jau 35 gadus, un tāpēc mēs cerēsim līdz rītvakaram šo brīnumu paveikt. Sirsnīgs paldies! Ja Bēģijas prezidentūra tiešām panāks vienošanos šajā jautājumā, tas būs vēsturiski. Un jūs svā, sarunā pieminējāt, cik, runā pieminējāt, cik svarīgas ir novatorismas uzņēmējiem. Un šī tieši tā joma, kur uzņēmēji jūt, ka tie nav konkrēti spējīgi eh, saizot ar citu reģionu uzņēmumiem, kur viņi var uh, vienot patentu gūt, tad panākums un uh, paldies, ka ieradāties. Un redzu, ka Baņiekungs eh, arī ierodas, eh, ļoti priecājos par to, tātad mums būs eh, tūlīt pat iespēja viņu uzklausīt. So I'm now going to... Nu tad lūk, es eh, tagad eh, došu sēdes vadību eh, viceprezidentu Lui Greka rokā. Viņš vadīs nākamo sesiju. Paldies priekšsēd. Vēlos pateikties komisāram Barņē un profesoram Montī, ka tie atrada laiku šodien ar mums debatēt par vienotā tirgus iespējām un izaicinājumiem ir kļuvusi arvien acimredzamāk, ka ir viens tāds būtisks pudeles kakls vai izaicinājums. E, tas bija toreiz tā, strādājot pie vienotā tirgus akta par vienoto tirgu. Um, tad, tad te bija jautājums par to, kā var integrēt dažādu iesaistīto pušu intereses uh, Un kļūst skaidrs, ka ir e, e, visai sarežģīti pārliecināt dažus no iesaistītiem vienotā tirgus e, atjaunoto stimulēšanu panākt, pārliecināt par to visas iesaistītās puses. Uh, Mums būtu tomēr jāatzīst uh, atzinīgi, ka profesors Baņē, profesors Monti un uh, komisārs Monti pielika milz pūliņas panākt konsens, vai šīs process beigsies ar panākumiem, tas ir atkarīgs no mums visiem. Ekonomiskais un sociālais visu pilsoņu atbalsts ir nepieciešams, lai šo eiropeisko projektu īstenotu. Un tieši tādēļ Eh, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mums ir šī apspriede šodien. Un tātad es vēlētos šo debatu arī atklāt, aicinot komisāru Barnier eh, eh, ar savu runu par vienotā tirgus aktu. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci à Louis Grech. Paldies. Paldies Luigi Rēkam un Malkamam Hābaram par ielūgumus šo pasākumu. Lūdzu, piedodiet, ka es mazliet nokavēju sākumu, bet eh, es braucu vilcienā, kas stundu nevarēja virzīties uz priekšu tas bija iestidzis. Un man arī būs e, jāatstāj šī sēde pirms beigām, jo e, iekšā tirgus e, kolēģijas šodien sanāk uz ārkārtu sēdi, bet es ļoti priecājos, ka var tomēr būt šeit, jo jūs visi šeit, redzēt jūs visi, jūs esiet no dažādām valstīm, jomām, nozarēm un mīļais Malcolm Haber Tas taču varētu būt pirmais posms, pirmais solis tādai plašai Eiropas debatei, kuru Eiropas komisija tagad gribēja kontekstā ar koptirgus, vienotā tirgus aktu uzsākt. Nerunāšu vēlreiz par mūsu šīs dienas sanāksmes iemeslu, protams, mēs ieramies dot jaunu dinamiku, no kā iegūtu visi pilsoņi un arī uzņēmēji. Visi būtu labumu guvēji no tā. Un Mario Monti man sēž šeit blakus. E, viņš ir e, ļoti tāredzīgu tādu atziņu e, paudis, tas ir tipiski viņam, raksturīgi. Viņš sacītā, ka vienotājs tirgs šur tur uh, rada nedrošības sajūtu, tas e, e, netiek saprasts un tas pat e, izraisa tādas kā pilsoņa dumpošanās. Bet mēs, e, būdami politiķi, mums nevajadzētu būt fatālistiem. Mums nevajadzētu arī tikai uh, nostalģiski atcerēties uh, jauko pagātni, bet mums vajadzētu uh, doties uz priekšu izlēmīgi. Un tā 12 kolēģi prezidenta Barozu kungu vadībā e, ir sasēdušies kopā, lai Eurostata ieteikums un Mario Monti ieteikumus aplūkotu, un tad arī Louis Greša priekšlikumus e, e, kurus arī jūs esiet ar vairākumu atbalstījuši. Tā tad tās, tā ir pirmā skits par to, ko mēs visos nacionālos parlamentos ievedīsim 23 oficiālajās valodās visos reģionos, lai šīs eh, plašās debats eh, ievirzītu pareizi. Tātad akts par vienoto tirgu. Single Market Act Tas skār trīs liels projekts. Ir runa par Eiropiešu leģitīmu vēlmi panākt izaugsmu, kurai ir jābūt spēcīgākai, ilgspējīgākai un taisnīgākai. Tas ir jāpanāk kopā ar uzņēmējiem, un pirmajā sadaļā izaugsmi mēs esam centušies iezīmēt, kā varētu izdoties eh, vienoto tirgu padarīt par Eiropas tautsēmniecības tādu kā uh, E, virzītāju spēku, e, lai darbotos labāk viss tās, kas no tās izriet. Privāts iniciatīvas, reģionāls, nacionāls un eiropeisks, lai tas viss veiksmīgāk darbotos. E, ja šīs virzītājs spēks kā tāds būtu efektīgāks. Un ja mums šo mērķi izdotos panākt, tad varbūt tiešām varētu eh, panākt arī izaugsmas pieaugumu 2 līdz 4% apjomā. Tāds lūk ir mūsu mērķis 2 līdz 4%, un tas ir ļoti būtiski Eiropiešiem. Ir runa par 21. gadsimta izaicinājumiem, eh, kuri ir eh, jāsavieno saskaņā ar 2020. gada stratēģiju. Mēs arī centīsimies padziļināt pakalpojumu tirgu uz pakalpojumu direktīvas pamatu un arī uz patentu politiku to paplašināt. Mēs arī e, e veicam pūliņas pārdošanas sektorā, mēs cenšamies e, atrisināt e, problēmas, kas vēl pastāv šķēršus, likvidēt attiecībā uz vienotu Eiropas transporta sistēmu. Mēs domājam arī par labāku energoapgādu, lai uh, Eh, lai ilgspējīgie enerģijas avoti tiktu vairāk atbilst, atbalstīti. Mēs vēl jau nu pat arī runājām par to, ka Vikenborn kungs arī atbildēja vairākas jautājumas par vienotiem patentiem. Jā, eh, tas bija viens no maniem galvenajiem mērķiem, mm, uzsākot darbu Eiropas komisijā. Un tagad mēs esam finiši taisnē sarunās, un esmu joprojām optimists, ka mums izdosies panākt vienošanos šajā jautājumā, jo Beļģijas prezidentūra ir strādājusi ļoti veiksmīgi pie šī jautājuma. Vēl mums ir zināms ceļa posms ejams attiecībā uz vienoto patentu. Tad kopīgi pieeja uh, autortiesību jautājumam un spēcīgāk, efektīgāk cīņa pret pirātēriju un viltojumiem. Mēs zinām, ka viltojumi e, e, iznīcina gandrīz 2000 eh, darba vietas. Treškārt, vidusšķīra. Vidusšķīrā e, vai mazi vidēji uzņēmēji, precīzāk sakot, 90% Eiropas eh, koproduktu eh, saražo, un viņi ir jāstiprina. Mēs vēlamies biznesa aktu stiprināt ar moto eh, Think small first. Vispirms domāsim mazā mērogā. Un tad mēs gribam uh, atvieglināt MVU piekļuvu kapitāla tirgumu, kā arī mazināt slogu uz uh, maziem vidiem uzņēmumiem, uh, vienkāršojot uh, birokrātiskās procedūras. Ceturtkārt, tas ir neapšaubām mana kā komisāra uh, pilnvar uh, jomā pakalpojumi. Uh, Tātad mēs esam apņēmības pilni finanšu e, e, tirgus mudināt e, vai virzīt, lai viņi izpildītu reālās ekonomikas vajadzības, nevis otrādi. Tāpat laikā mēs vēlamies reālo ekonomiku e, ievirzīt tā, lai tā nāktu par labu cilvēces progresam kopumā mēs vēlamies jaunājums, novitorismu veicināt ilgtermiņā, un uh, prezidents Barozo arī ir sacījis to īpaši ar uh, Project Bonds projekta aizņēmumiem Eiropas projektu finansēšanai, Eiropas riska kapitāla tirgus radīšanu pār privātās uh, un valsts partnerības uh, stimulēšanu, um, citu politisko uh, iniciatīvu uzsākšana pakalpojumu koncesiju jomā. Piekārt mums ir nepieciešams apskatīt, eh, ko ir iespējams izdarīt uzņēmumu labā, lai nodokļu politika būtu labvēlīga. Mums ir jākonsolidē nodokļu bāze. Tas ir viens no ierosinājumiem, kuri nāca klājām arī Monti. Mēs vēlamies, lai uzņēmumiem nodokļi tiktu konsolidē, konsolidēti, tāpat laikā ieviešot PVN stratēģiju. Mēs vēlamies kopā ar dalību valstīm strādāt pie tā, lai savstarpēji savienot uzņēmumu reģistrus dažādās dalību valstīs un lai būtu ievies arī elektroniska autentifikācijas sistēma. Dāmas un kungi, iekšējiem tirgum ir arī ārējā daļa, ārējais aspekts. Jo mēs eh, apzināmies, kas notiek pasaulē, mēs jau pēc dažām stundām par to turpināsim runāt, tad, kad sanāks kopā G20. Un mums jāpaliek ir konkurētspējīgiem, līdz ar to mums ir jāuzlabo savus eh, arī ārējās politikas, lai mēs varētu savstarpēji gūt labumu savās ārējās attiecībās. Uh, un nodrošināt arī mūsu uzņēmumiem pieeju ārējiem tirgiem, tā skaitā publisko iepirkumu jomā. Līdz ar to no šī brīža mums būs pieejami nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu šādu apusēju sadarbību. Mēs e, cenšamies iesaistīt arī Ķīnu šajā startautiskajā daudzpusējā nolīgumā par publisko iepirkumu. Uh, Un mēs eh, tīpaši G20 vēlamies līdzsvaru panākt. Tagad par eh, otru būtiskāko sadaļu aktā par vienoto tirgu. Dāmas un kungi, eh, kā Eiropas pilsoņi mēs vēlamies, lai cilvēks tik uztverts kā vienotā tirgus centrs. Bieži vien Eiropas Savienība ir uztverta kā organisms, struktūra, kas eh, atstāja novārtā cilvēku. Bieži vien tiek īstenoti nepareizi publiskā iepirkuma noteikumi, bet to visu var vērst pilnīgi pretēji, lai šie noteikumi veicinātu attīstību. Un mēs eh, apņemamies, un to ir eh, skaidri pateicis jau Barozu kungs, Mūsu paziņojumā mēs eh, nodrošināsim nepieciešamos mehānismus valstu valdībām, lai varētu veiksmīgāk izvērtēt sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un arī pārskatīt pienākumu sniegt universālos pakalpojumus. Tāpat eh, man kolēģis arī visu aktualizēs attiecībā uz eh, valsts atbalsta. Eh, daži jau zina to saucamo Montekrūz eh, paketi, kas tiek gatavota. Tāpat mēs arī strādājam pie infrastruktūras tīklu uzlabošanas. Uh, konkrēti transportīkliem un, protams, arī enerģētikas infrastruktūru. Tur mums ir plāni līdz 2020. gadam, lai mēs varētu integrēt atjaunojamos energoresursus šajā schēmā. Otra daļa šajā otrajā sadaļā ir solidaritātes jautājums. Kā jau es sacīju, vienotais tirgus bieži vien tiek uztverts kā kaut draud sociālās tiesības. Bet ja mēs paskatāmies Lisabonas līgumā un pamatiesību hartā, tad vienotais tirgus nerada absolūti nekādus šķēršļus eh, kolektīvi vērsties pēc eh, kompensācijas, piemēram. Tā kā ir iespējama saskaņotība starp ekonomisko un sociālo taisnīgumu. Tādējādi līgums nodrošina, ka šāds līdzsvars ir iespējams. Eh, kā mums to panākt dzīvē? Šeit mums atkal ir jāuzklausa jūsu lūgumi, jūsu idejas, mums ir sistemātiski jāizvērtē mūsu priekšlikumu sociālajie aspekti. Tāpat arī mēs to ņemsim vērā strādājot pie direktīvas par eh, uz ārzemēm nosūtītajiem darbiniekiem un tāpat eh, strādāsim pie tā, lai noteikumi tiktu īstenoti Un mums ir ciešāk jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem. Mums, mums ir sagatavoti un joprojām tiek sagatavoti vairāk priekšlikumi situācijas uzlabošanai, piemēram, kvalifikācijas sastarpējā atzīšana. Mēs vēlamies arī tuvināt e, nacionālās izglītības sistēmas. Tāpat es jau iepriekš pieminēju konkurētspējas jautājumu savas prezentācijas sākumā. Un mēs vēlamies sniegt jaunus resursus sociālai tirgus ekonomikai. Ideja ir tāda, lai vienotais tirgus e, būtu pieejams arī sociālai uzņēmēji darbībai un sociāli inovatīviem uzņēmēm. Piemēram, ir svarīgi, lai darbotos savstarpējās atzīšanas sistēmas, certifikācijas sistēmas. Un tiktu īstenoti atsevišķi investīciju mehānismi, un ir visnotaļ jāveicina investīcijas šajā jomā izmantojot dažādas eh, savstarpējās eh, sabiedrības un fondus. Tāpat arī uzņēmējdarbības eh, pārvaldības principi noteikti ir jāņem vērā īpaši atbalstot sociāli atbildīgos uzņēmumus. Mēs vēlamies, lai vienotais tirgus būtu pieejams un lai tas būtu uzticamāks visiem patērētājiem. Tas attiecas gan uz finanšu pakalpojumiem, piemēram. Mums ir sagatavošanā vairāk, liku, vairāk eh, leģislatīvie priekšlikumi. Un Tāpat mēs vēlamies stiprināt pasažieru tiesības it visos transporta veidos. Priekšsēdētāji kungs, es atvainojos, ja mazliet pārsniedzu atvēlēto laiku, bet noslēgumā vēlējos pavisam īsi pieskarties tam, kā mums realizēt šo rīcības plānu šobrīd mēs liekam uzsvaru uz partnerību. Jūs jau pieminējāt e, savā otrā paneļa nosaukumā šo e, būtisko sastāvdaļu par. Vispirms gudra regulēšana. Tātad tas nozīmē, ka komisijas ekspertu grupas darbosies aktīvāk, uh, Un pirmā no tām būs grupa, kas strādās pie likumdošanas un regulatīviem jautājumiem. Tad, otrkārt, mēs vēlamies, lai Eiropas eh, noteikumi tiktu eh, labāk īstenoti, un tas nozīmē, ka ir jāuzlabo dialogi ar dalību valstīm. Un viens no tiem mērķiem ir solvit eh, risinājumu izmantošana, kas līdz šim ir ļoti labi darbojušies Tātad tur būs arī semināri, ārpus tiesas e, izlīguma rašana ir svarīgi, tāpat arī sadarbībā ar citām iestādēm. Tātad mēs uh, apskatījām, uh, kas mums ir pieejams. Greka kunga ziņojums, piemēram, mēs vēlamies, lai reizi gadā būtu fórums ar Eiropas parlamentu un citām uh, būtiskām iestādēm, kas ļautu mums izvērtēt pastāvošos šķēršļus vienotā tirgus funkcijai. Tā kā priekšsēdētāji kungs, es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir saglabāt to dialogu Eh, kuru jūs eh, jau šodien eh, visnotaļ izcēlāt, organizējot šo fórumu. Akts vienota, par vienoto tirgu ir dokuments, pie kur mēs esam ar kolēģiem strādājuši ļoti cītīgi. Tur ir iekļaut aptuveni 50 priekšlikumu, kurus mēs visu uzskatām par nepieciešamiem. Daži no tiem, protams, ir svarīgāk kā citi. Laiks parādīs, kuri tie ir. Protams, ka atsevišķi priekšlikumi vēl ir eh, mazliet jānoslīpē, varbūt kādas idejas ir um, jāuzlabo. Mēs nevēlamies balstīties tikai uz to, ko mēs paši zinām. Mēs vēlamies eh, veikt konsultāciju procesu, un tas būs tik tiešām eh, ļoti piesardzīgs darbs, uh, Mēs uzklausīsim visu, kas e, sabiedrībā ir sakāms. Mēs e, šobrīd esam apņēmušies e, novest lietu līdz galam, un komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu 11. vai 12. gadā. Un tādējādi mēs turpināsim Žaka Delora un citu Uh, ideju īstenošanu dzīvē. Mēs nevēlamies, lai mūsu darbu raksturotu uh, pesimisms vai nostalģija. Uh, mēs vēlamies dinamiski virzīties uz priekšu, to no mums prasa Eiropas sabiedrība, ņemot vērā, ka mēs joprojām izjūtam krīzi. Mēs nevēlamies arī tādu aizsardzības regulējumu Mēs vēlamies e, dinamisku un proaktīvu pieeju. Tāds ir mūsu domāšanas veids, kas ir pamatā aktām par vienoto tirgu, un e, man bija tas prieks pavisam īsi jūs iepazīstināt jūs ar šo dokumentu. Uh, Eh, līdz ar to es, eh, dāmas un kungi, vēlos vēlreiz uzsvērt, ka eh, cik vien tas ir iespējams, es turpināšu piedalīties sarunās gan Briselē, gan dalību valstīs, lai šī lieta virzītos uz priekšu un visi gūtu labumu. Paldies! Thank you, Paldies, komisāra kungs! Tagad aicināšu visus, kas vēlas uzdot jautājumus, un iekļauties minūtē. Švābkungs, lūdzu, jūs pirmais. Paldies, priekšsarētāji, izteikšos pavisam īsi. Vispirms vēlētos eh, pateikties Barnie kungam par paziņojumam izvēlēto nosaukumu par konkurētspējīgu Eiropas sociālo tirgu Es nedomāju, ka ir iespējams šim dokumentam atrast labāku nosaukumu, jo tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams Eiropai. Mums ir jāpaliek konkurētspējīgākiem nākotnē. Līdz ar to šī sasaiste ar sociālo progresu ir ļoti svarīga. Šis ir pirmais sociāla tirgus eh, fórums, un eh, lai mēs varētu redzēt, kur virzās vienotais tirgus. Uh, Manuprāt, eh, Eiropas komisijas eh, priekšlikuma horizontālā koordinēšana ir ļoti nepieciešama. Šis ir pirmais solis, kas eh, parāda, ka vienotais tirgs var darboties tikai tad, ja visi tajā iesaistās, un solis visnotaļ pozitīvs. Es domāju, ka atsevišķās jomās mums gan vajadzētu iet mazliet tālāk Tālāk e, jautājums par uzklausīšanu. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, ka komisija ir gatava iesaistīt e, visus pilsoņus, visas ieinteresētās puses pirms pieņem šo aktu. Un, un Eiropas parlaments aktīvi piedalīsies šai procesai, tīpaši mūsu, mūsu komiteji. Un šī procesa noslēgumā mēs tad varēsim droši teikt, ka vienotais tirgus ir pavirzījies uz priekšu kopumā. Uh, Un es eh, gaidu, ka priekšlikumā būs arī pirātisms pieminēts. Labi, tad pirmā kārta ar pieciem runātājiem, un tad Bernadette Venion ir nākamā lūdzu. Okay. Äh, Dankeschön. Äh, wir hatten ja vereinbart. Jā, paldies. Mēs it kā vienojāmies, ka pirmie runās koordinātori, līdz ar to es mazliet biju pārsteigta. Es atvainojos. Benedete noteikti arī būtu ļoti labi uzdevuši šo jautājumu. Barņiekungs, es vēlos pateikties jums par lielisko darbu, kur jūs esat paveicis. Uh, Es uzskatu, ka liela daļa no tā, ko mm, profesors Monti un Luija Greks ir ielikuši savos ziņojumos, ir iekļauti jūsu priekšlikumā, ja tīpaši attiecībā uz šo holistisko pieeju, šo visaptverošo pieeju. Un uh, jāsaka, ka atšķirībā no iepriekš runājuša EPP kolēģi, es nedomāju, ka mēs esam atraduši labāko līdzsvaru starp uzņēmumu interesēm un iedzīvotāju interesēm. Es uzskatu, ka tas nebūtu nav panākts ar šo priekšlikumu. Tā kā man šobrīd nav iespēja detaļās ieslīgt, es vēlos uzsvērt tikai trīs lietas. Mana politiskā grupa ir vienmēr to ir teikusi, un jūsu otrajā priekšlikumā tas joprojām ir redzams. Mums ir nepieciešams eh, tāds sociālais mērķis eh, Eiropas eh, līmeņa politikai. Šī sociālā komponente ir būtisks elements mūsu politiskajā darbā. Un šobrīd tas ir samazināts līdz tādam ietekmes novērtējumu veikšanai tikai, kas, protams, ir svarīgi, bet tas nebūtu nav pietiekami. Tālāk otra lieta. Es e, īsti nevarēju saprast par kas tas īsti ir. Mēs vairākus gadus jau diskutējam par kolektīvu vēršanos pēc kompensācijas. Un e, ko tad mēs redzam šī brīža priekšlikumā? To, ka ir jāturpina pētījumi. Tātad Mēs nenākam klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā to īstenot praksē, bet atkal ierosinam to visu pētīt vēl. Tā kā tas, diemžēl, parāda, ka progress nav panākts. Un trešā un pēdējā lieta, ko vēlējos pieminēt, jautājums, eh, kas saistīts ar eh, kopējo ekonomisko interešu eh, pakalpojumiem. Jūs runājāt par uh, to, ka ir atsevišķi pasākumi paredzēti šai jomā, bet tās nav tas koncepts, kas mums bija paredzēts. Mums ir nepieciešams aizsargāt šos eh, pakalpojumus, lai tie neizzustu. Un, Baniekungs, es zinu, ka jūs eh, esat apņēmies sasniegt progresu šajā jomā. Līdz ar to es piedāvāju mūsu politiskās grupas sadarbību, un mēs iesūtīsim jums priekšlikumus. Paldies! Paldies! Mēs eh, labprāt nu, ļautu koordinatoriem vispirms izteikties. Kreutzmann kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisār kungs šajā lietā 50 eh, priekšlikumi ir pieminēti par vienoto tirgu. Daži no tiem ir ļoti specifiski, un tas ir pat labi. Ļoti konkrēti viņi ir pēc savas būtības. Vairāki citi priekšlikumi, eh, kā tas saprotams, ir tādas lietas, eh, kas virza konkrēti procesus, piemēram, digitālais vienotais tirgus. Profesors Monti jau ir izcēlis pilnīgi skaidri šos izaicinājumus. Ir ļoti nepieciešams šāds pamats, uz kura mēs tad varētu būvēt eh, Eiropai tādu digitālo, virtuālo vienoto tirgu, kas līdz šim nav īsti noticis. Un kas vēl pietrūks šeit, ir tas, ka bieži vien mums ir pārāk sarežģīts un nepārskatāms uh, pamats izmantotajam saturam, bet mums tas ir jāuzlabo, mums ir jāuzlabo autortiesība aizsardzība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, un izskatās, ka šobrīd šīs lietas netiek pietiekam nopietni ņemts vērā, līdz ar to nāciet klajā lūdzu ar ambiciozu priekšlikumu. Uh, kas balstītos uz šiem 50 eh, iekļautajiem priekšlikumiem. Daudzos no tiem parlaments jūs atbalstīs. Tie ir ļoti labi priekšlikumi. Vienotājiem tirgum ir jāvirzas uz priekšu. Tā ir iespēja Eiropai. Paldies! Paldies, Rūlas kundze! Jā, es vēlētos izteikt tikai divas lietas. Pirmkārt, Es eh, piekrītu Gebhārdas kundzes sacītajam eh, pirms brīža. It, it īpaši kolektīvās kompensācija prasībās. Jūs pilnīgi pareizi sacījāt, ka mums jādara vairāk attiecībā uz nodokļu jautājumiem, tā skaitā zaļo energoresursu jomā, bet jūsu priekšlikums varētu tomēr būt līdzsvarotāks attiecībā uz izaugsmi ar, saistībā ar tām uh, problēmām, ko mēs saskaramies, piemēram, klimata pārmaiņām, un par to mums būtu jārunā vairāk. Un 3-4% izaugsme būtu jau jauka lieta, ja tā būtu tāda ilgspējīga izaugsme. Bet šāda izaugsme ne, nevar būt pašmērķis. Tad vēl viena joma ir eh, caurskatāmība. Jūs pieminējāt to, ka ekspertu grupas kļūs eh, pieejamākas, un mēs parlamentā ļoti priecātos, ja parlaments būtu plašāk un labāk informēts par tām ekspertu grupām, kas darbojās komisijas paspārnē, ja mēs varētu zināt arī šo komisiju sastāvu. Un Tālāk man ir svarīgi arī uzklausīt sabiedrības viedokli. Ir ļoti daudz uh, apspriešanu par uh, dažiem lieliem projektiem reģionēs, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi tiktu vairāk iesaistīti politikā un viņiem būtu iespējas paust savu viedokli Un tādējādi es, tas sasaucās ar to, kā uzklausīšanas notiek komisijā. Tā šobrīd nav pietiekami caurskatāms, un mēs nezinām, kādi ir rezultāti e, no šādām uzklausīšanas reizēm. Viens piemērs, kā jūs zināt, mums ir atšķirīgi viedokļi par koncesijām. Par koncesijām e, bija uzklausīšana, tā nav pabeigta, un tad pēkšņi komisija paziņo, ka viņa nāks lajā jau ar kaut kādām iniciatīvām. Uh, Daudzi cilvēki vēl vēlējās eh, plašāk diskutēt par šo jautājumu, un pirms šī konsultācijas ir pabeigts, jau kaut kādas iniciatīvas esot gatavs. Tā kā es uzskatu, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība šādās uzklausīšanas reizēs, lai zinātu, kurš un ko ir iesniedzis un kāds tam visam ir iznākums. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un es uzskatu, ka ka šajā jomā mēs es, eh, mums ir jānodrošina lielāka caurskatāmība. Eh, Trandeferīdes kungs nākamais ir lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Komisāra kungs. Ko vispārējās intereses eh, pakalpojumu jautājums? Jūs to pieminējāt. Jūs runājat par komisijas gribu un vēlmi uh, mēģināt eh, mainīt šī pakalpojuma pamatu. Es vēlētos vairāk noskaidrot, vai komisija mainīs šī pakalpojuma būtību. Es esmu mazliet nobažījies, ka šis pakalpojums eh, varētu pārvērsties no pakalpojumiem, kas tiek sniegts visiem, uz tādu pakalpojumu, kas eh, būs orientēts uz nelielu grupu. Līdz ar to es šobrīd aicinātu, ka Eh, komisāru Banija atbildēt uz jautājumiem. Euh, Priekšsēdētāji, kungs, protams, es atbildēšu uz jautājumiem. Es gribētu pateikties koordinatoriem. Un man ļoti žēl, ka es eh, nevarēšu piedalīties sanāksmē līdz beigām, bet eh, eh, es ceru, ka daži dalībnieki noklausīsies to, kas tiks teikts. Es pateiktos, gribētu pateikties Švāba kungam mm, par viņa uzstāšanos, par to, ka viņš minēja sociālo tātad aspektu arī vienotām tirgumu. Un uh, arī konkurētspēja ir ļoti svarīga, tātad uh, sociāls, ekonomisks tirgus, visi šie vārdi ir ļoti svarīgi. Par Eiropas uh, pieaugumu atjaunošanu. Tam ir vajadzīgs katrs pilsonis un katrs uzņēmums un katra pašvaldība. Mēs nevaram būt eh, konkurētspējīgi bez cilvēkiem un bez eh, daudziem maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Eh, Gebhārds kundze vairāk jautājumi. Es teicu, ka mēs izsakam priekšlikumu pie kā man kolēģi strādā, tad, tad Redings kundze, Almunis kungs un citi. Es, es zinu, ko jūs gaidāt sociālajā jautājumā. Mums ir bijušas eh, sīkas diskusijas par šo jautājumu, un eh, šodien eh, ir līdzsvarots priekšlikums kur ir saskaņotas vairākas nostājas. Tātad par pieejas garantiju pakalpojumiem un augstas eh, kvalitātes pakalpojumiem mēs eh, esam gatavi arī ņemt vērā kritiku. Un eh, šādā veidā mēs turpināsim. Es eh, piekrītu Kreutzmann kungam, ka vieno, mēs turpināsim strādāt pie vienotā tirgus eh, projekta kopā ar eh, Krosas kundzi, kas strādā pie digitālā tirgus projekta un kas attiecas uz pavairošanas tiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām. Uh, māksliniekiem ir uh, šīs uh, tiesības aizsargātas. Uh, e-komercija pastāv 2%, pārstāv 2% no ekonomikas. Arī šeit būs runa par elektroniskajiem parakstiem. Tālāk mēs neapskatīsim šeit visas stratēģijas. Es eh, teicu, ka vietējais vienotais tirgus ir Eiropas eh, tirgus pamats. Vienotajā tirgu mēs varam veidot eh, stratēģijas, varbūt ar Rūskunds mēs domājam līdzīgi, lai gan mēs varbūt visos jautājumos mm, neesam vienās domās. Uh, Mēs e, nevaram šo krīzi pārvarēt un turpināt tāpat kā pirms krīzes. Es nekad neesmu domājis, ka tirgus var regulēt pats sevi. E, pieaugumam ir jābūt citādam, tam jābūt ir godīgākam un arī kvalitatīvam, ņemot vērā to faktu, ka izaivīls eh, nav ne bezmaksas, ne arī neierobežotā daudzumā. Mēs nevaram turpināt ar pašreizējo patēriņu. Jūs visas šīs stratēģijas atradīsiet eh, projektā, kur būs runa par ilgspējīgu attīstību, par koncesijām. Es zinu, kāds ir, kāda ir jūsu nostāja. Es domāju, ka mums ir vajadzīga likumdošana, bet pašlaik vēl nav konkrēti projekti. Es gaidīšu līdz konsultācijas beigām, lai izstrādātu nostāju. Eh, tai būtu jābūt pragmatiskai. Ir jābūt noteikumiem par pakalpojumu koncesijām, jo Eiropā vēl nav nodrošinātu likumdošanas bāze šajā jautājumā. Arī jāņem vērā pašvaldību un mazo uzņēmumu nostāju par vispārēji interesējušiem pakalpojumiem. Šis dokuments, kas ir pamatīgu diskusiju Eh, rezultāts eh, satura vispārīgas eh, plāns, kas būtu jādara. Mēs esam gatavi diskusijām un Eiroparlamentā un arī nacionālajos parlamentos deputāti varēs piedalīties lēmumu pieņemšanā, ja jūs gribēsiet turpināt eh, darbu, tad eh, es eh, esmu gatavs ar jums sadarboties. Un mums ir jāatceras, kā visiem pilsoņiem ir vajadzīga pieeja kvalitatīviem pakalpojumiem. Es turēšos pie šīs apņemšanās. Tātad mēs mēģinājām jums stādīt priekšā uh, vispārīgo pieeju. Ir eh, kā izvairīties no eh, populismu un protekcionismu. Vienīgais protek pirmais protekcionismu upuris būs vienotais tirgus, un mums ir vajadzīgas konkrētas darbības, lai vērstos pret populismu un protekcionismu. Mums būs pragmatiskā un pakāpeniska pieeja un līdz nākošā gada februārim būs eh, izstrādāt konkrēti priekšlikumi, un es ceru, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti un arī valdības eh, varēs atbalstīt rīcības eh, plānu vienotā tirgus atjaunošanai un es arī esmu gatavs uzklausīt tālākus komentārus. Paldies! Par nelaimi mums nav laika vairāk jautājumiem, tātad tagad mēs varēsim turpināt ar jautājumiem pēc profesora Monti ziņojuma. Paldies! Now I request Professor Monti, who's a major protagonist in the single market. Tagad profesors Monti, kurš ir vienotā tirgus eh, sniegs piekritais, iepazīstinās ar pasākumiem, kas ir vajadzīgi. Paldies, priekšsēd. Es ļoti pagodināts un ļoti labprāt piedalos eh, šajā koptirgas fórumā bija ļoti rosinoši klausīties priekšēd Hārba kungu, Kvikenborn kungu un arī komisāru Baņē kungi tīpaši, kas prezentēja vienotā tirgus aktu. Parlamenta priekšsēž kungs, dāmas un kungi, godātais priekšsēd Greš, jūs ziņas, protams, bija eh, viens no galvenajiem dzinējiem spēkiem eh, attiecībā uz šo visu entuziasmu eh, izraisīšanu, ko vienotā tirgus atdzīvināšanā. Un ir ļoti svarīgi, lai šis Eiropas celsmas projekta pamatpīlārs, e, tas ir īpaši izcils piemērs sadarbības ar Eiropas parlamentu, padomu komisiju un citām iesaistītām pusēm, kas šodien šeit arī ir pārstāvēts. Es tiešām gribētu apsveikt Mišelu Barņē ar vienotā tirgus aktu mums ir paveicies, ka mums ir tāds vīrs kā viņš ar tādu pieredzi, um, apņēmību un eiropeisku garu uh, sirdī, uh, lai šo uh, svarīgo darbu virzītu uz priekšu. Es pilnībā piekrītu komisāru Barņē pieeja un komisijas pieejai īpaši ziņojumā, ko Barozu kungs prezidents man aicināja sagatavot. Šeit es vienai ļoti svarīgai sadaļai devos virsrakst, vienīgais, vienotais tirgus augstu konkrēt spējīgai sociālajai tirgus ekonomikai. Tātad jūs redziet, ka Lisbonas līgumā tas tagad ir arī atzīts, kā uh, eh, uh, eh, vissvarīga iniciatīva atskaits punkts, un es arī uzskatu, ka komisārs Baņē savā vienotā tirgus aktā ir e, krietni e, ceļu posmu pagājis tajā virzienā, e, kas ne, vēl pirms gada nebija atzīts par nepieciešamību proti. Ņemt vērā pilsoņu intereses un sociālās, uh, sociālās jautājumus, kas pretējā gadījumā varētu eh, kop vienotā tirgus tālāko attīstību bremzēt vai arī atgriezt mums protekcionismu laikmetā. Daži komentāri. Es ceru, ka varēšu dot ieguldījumu šīs debats eh, tālākai un plašākai attīstībai un stiprināšanai, kas šodien uzsākās. Jāatzīst, ka bija nedaudz pārsteigts redzēt, ka četru mēnešu publiskā debata ir paredzēta Eh, kāpēc bija pārsteigts? Tāpēc, ka es uzskatu, ka eh, vienotā tirgus atbloķēšana un tālāk virzīšanas priekš ir ļoti steidzams jautājums, īpaši attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā eh, lēmumu pieņemšanas procesa ilgumu un arī ņemot vērā saikni ar ekonomisko krīzi. Tādēļ es uzskatīju, ka vienotā tirgus akts varētu mūs visus jau uh, raitāk uh, novest līdz lēmpieņemšanas procesam. Barozu kunga vārdā es sešus mēnešus esmu konsultējies ar Eiropas parlamentu, ar padomi, ar dalību valstu valdībām un citām iesaistītām pusēm. Un jūs, šī parlamenta deputāti, ziniet, ka uh, Konsultācijas notika ar katru jūsu politisko grupu, ar tiešām katru un katru uh, parlamentu komiteju, kas ir iesaistīta šajā darbā, uh, iesākot no šīs komitejas, IMCO komitejas. Turklāt DG Markt uh, uh, sarīkojas savu iesaistīto pušu parasto paneli Jā, protams, pēc tam arī vēl būs nepieciešams konsultācijas par atsevišķiem likumdošanas priekšlikumiem. Un tas notiks tātad eh, Lui Greš eh, iedvesmā eh, regulāri vienotā tirgus fórum, tāpēc es mazliet šaubos, vai šie četri mēneši publisko debašu bija nepieciešami Arī tādēļ, ka es pats, godīgi sakot, uzskatu, ka vienotais tirgus netik dikti cieši no konsultāciju trūkuma par to, kas būtu darāms. Nē, tas galvenokārt cieši no politiskās vienprātības trūkuma starp e, dalību valstīm e, e, dažos atslēgi jautājumos. Tieši tādēļ mana ziņojuma pamatvēstījums bija tāds, no kurienes e, nāks politiskā enerģija vai dzinējspēks. Un, manuprāt, tas nenāks no papildus konsultāciju raundiem. Mēs vairāk vai mazāk jau daudz gadu zinām, kas būtu jādara. Konsultācijas ir noderīgas, bet es domāju, tas, kas mums visiem ir nepieciešams, ir panākt pāraumu, lai pārliecinātu dalību valsts kas pārstāv dažādus eh, viedokļus zināmos jautājumos, eh, panāk, ka viņas varētu vienoties. Un tieši tāpēc prezidents Barozu ir centies vienošanās elementus iezīmēt, tādējādi identificējot iespējamu kompromisu starp eh, liberālāk orientētākām, tirgus orientētākām dalībvalstīm un sociālāk orientētām dalībvalstīm. Lai to visu izdarītu, bija un joprojām ir nepieciešams e, vienoto tirgu no jauna e, e, ievirzīt politiskās uzmanības centrā un godātie klātesošie. Mēs esam konstatējuši kopīgi, ka vienotā tirgus problēma nav tā sarežģītība, bet tas, ka uh, Eiropas uh, svarīgi politiskie darboņi to nav eh, izvirzījuši savas uzmanības centrā, un baidos, ka tas joprojām nav noticis pēc vienotā tirgus aktu prezentācijas. Es uh, to nožēlēju, es būtu cerējis, ka būtu bijusi plašāka atbalsts medijos, ņemot vērā, ka uh, komisija ir uzsākusi šo drosmīgo uh, iniciatīvu, diemžēl tas nav noticis. Katra, katrs uh, sīks lēmums par, piemēram, uh, hedge fondu uzraudzības režīmu, kas noteikti ir daudz mazāk nozīmīgi Eiropas celsmas projektam, kā vienotā tirgus stāvoklis, saņem daudz, daudz lielāku uzmanību, mediju uzmanību bet es domāju, ka jums ir uh, tas jāapzinās, un arī mums es ierosināju, ka Eiropas komisijas prezidents pats uzņemtos eh, šī jautājuma virzību, lai parādītu jaunās vienotā tirgus politikas centrālo nozīmi, kas tūlīt pat arī Eiropas padomus prezidentiem uzlikt zinām pienākumu, taču baidos, ka E, tas tā gluži nav noticis. Ņemot vērā, ko Eiropas komisija savā 27. oktobra sanāksmē ir e, pieņēmusi, tas ir ļoti būtisks, e, būtisks lēmums. Viens ir komisāra Barņē vienotā tirgus akts, un ir vēl trīs svarīgas lietas, kuras mēs esam izstrādājuši, kas ir daļa no eh, visaptarošas vienotā tirgus stratēģijas plašā nozīmē un ekonomiskai integrācijai. Eh, viceprezidents Redings ziņojums par pilsonību, eh, komisāra de Huhta paziņojums par to, ko es devēju par atvērto, bet vēl neatbruņoto tirgu, un rūpniecības politika viceprezidenta Tajānī redakcijā. Vai nav Žēl, ka ir šāda fragmentācija notikusi un ka tāda īsti uh, uh, visaptroša pieeja mazliet ir zudusi. Nu, tagad es vēlētos izteikt dažus komentārus par to, kā varbūt komisāra Barņē prezentētās ārkārtīgi nozīmīgās iniciatīvas interesēs un jūsu kopīgo pūliņu interesēs nākamie četri mēneši varētu tikt pavadīti uh, divos līmeņos. Pirmkārt, tā tad šī publiskā četru mēnešu debata, kas būs ļoti noderīga, ļoti labs pasākums, bet baidos, ka tas mūs nevir palīdzēs tiešām virzīties uz priekšu attiecībā uz lēmu pieņemšanu nākamo četru gadu gaitā. Un šos četrus mēnešus arī būtu jāizmanto, lai turpinātu stiprināt šīs pieejas Eh, potenciālu eh, panākt jaunas politisks kompromiss, un mēs redzam, ka Beļģijas premjeras eh, ir tiešām ļoti pieredzējis un prasmīgs šajā jomā, un rīt, cerams, viņš sasniegs vēl vienu ļoti būtisku rezultātu. Barnie dokuments ir ļoti nozīmīgs, īpaši attiecībā uz to, kā e, ko vienoto tirgu padarīt pilsoņiem tuvāk un pieņemamāk īpaši attiecībā uz sociālām bažām. Es domāju, ka vienu aspektu varētu vairāk uzsvērt, proti tas ir nodokļu koordinācijas aspekts, tas ir prezentēts tādā veidā, ka uh, uzņēmumiem padara tas atvieglot dzīvi vienotajā tirgu, arī tas ir ļoti svarīgi, bet kā jūs ziniet, daudz pilsoņi uzskata, ka vienotā tirgus darbošanās bez uh, jebkādas eh, nodokļu harmonizācijas eh, pamazītīm tiņām eh, darbiņēmēji pozīcijas vājina Eiropas Savienībā. Tātad sociālais vienlīdzības viedokļa raugoties, tas ir svarīgs aspekts, un tas mums ir, mums tam jāpievērš lielāku uzmanību. Man jāsaka, ka no vienas puses mēs redzējām daudz cilvēku sacīja, neiedrošinieties to ierosināt, tas tāpat nebūs veiksmīgi. Tas ir nodokļu politikas grupas izveida, kurās e, darbojas finanšu ministrija pārstāv un to vada e, komisijas e, nodokļu ekspertiem. Šī lieta jau ir sākusies. Komisārs Šemetē ir izveidojis šo grupu. E, Tai jau ir notikusi pirmā sanāksme, tāpēc es domāju, tas ir kaut kas tāds, kas būtu vairāk arī mm, jāizceļ. Un vienotā tirgus akts ar šo papildus nodokļu koordinācijas e, šiem centieniem ļoti labi atbilst vienotā tirgus vajadzībām. Un tieši tāpēc es domāju, ka varbūt mēs varam būt arī drusku drosmīgāk izceļot vienotā tirgus eh, vērtību un uzsverot eh, piemērošanas aspektu. Tā tirgus aktā ir 57. priekšlikums par partnerību starp komisiju un dalību valstīm, izstrādājot izlēmīgāku politiku vienotā tirgus noteikumu eh, spēcīgākai ieviešanai un piemērošanai. Manuprāt, bija vēl citi priešakumi arī uh, piemēram, attiecībā uz uh, tādu. Uh, eh, salīdzinām analīzi uh, attiecībā uz uh, uzņēmumu darbību vienotajā tirgu un par to, vai vienotā tirgus noteikumi nevarētu vairāk tikt uh, tuvināti konkurences politikas jomā. Uh, Konkurence ir vēl viens eh, elements, kas, manuprāt, būtu jāuzsver, mums būtu jāparāda, manuprāt, kā konkurence te arī dod labums sociālajā jomā, jo tas ne tikai aizsargā vājus no uh, tirgus dominējošiem uzņēmumiem, no monopoliem, eh, kas pastāv uh, bagātās dalībvalstīs, kas vairāk subsidēja savus uh, Eh, eh, uzņēmums, ja nebūtu nekādu šādu kontroli, un piekrīt tiem, kas iepriekš sacījuši, ka tas būtu labs papildinājums eh, šādam drosmīgākam vienotam tirgum ar spēcīgu konkurences aspektu, ja patērētājiem būtu iespēja vairāk izmantot kolektīvās um, sūdzības. Uh, Un es domāju, ka vienotā tirgus akts ir ļoti nozīmīgs Eiropas eh, tautsēmniecības nākotnē. Esmu bijis eh, vienotā tirgus komisārs un es sāku ar pozīciju, kā tas ir parasti iekšējā tirgus komisāram, ļoti tuvu eh, tā radītāja interesēm, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Pārlieku šīs idejas autoru uh, E, e, ideju ievērošana e, varbūt arī nemaz nav konstruktīva. Taisn otrādi tā var izrādīties traucējoši, un mums ir jāraugās tālāk par nacionālām un korporatīvajām pašu interesēm, rodot jaunu pieeju, piemēram, autortiesībām. Mēs nevaram šo daudzsološo digitālo koptirgu, kas tik daudz cerības vieš un tuvinās arī Eiropas pilsoņus un īpaši jau jauniešus, e, e, e, ko vienotā tirgus ideja un Eiropas idejas ideja, mēs nevaram ļaut, ka to traucētu pārāk liela tātad Eiropas ideja autoru tāda pārāk viņu ideja, nu, dīvināšana. Paldies, komisār Montī, par jūsu drosmīgo pieeju vienotā tirgus jautājumiem. Tagad mums ir laikam ierobežots jautājumu laiks, tāpēc centīsimies izteikties ļoti kodolīgi, jo mums ir desmit minūte, pēc desmit minūtēm jāsāk nākamais panels. Tātad vispirms dosim vārdu Verņokundzei lūdzu. Jā, es runāšu ļoti īsi, jo īstenībā mans jautājums eh, attiecas uz komisāru Barnier, bet ņemot vērā profesora Monti neapstrīdamās spējas, kurš ir bijis eh, arī e, vienotā tirgus komisārs, es domāju, viņš arī ļoti kompetenti varēs atbildēt man jautājumu. Es tagad nerunāšu. Tad, profesor Monti, 40. priekšlikums pieeja banku pakalpojumiem. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem. Vai jums šķiet, ka šajā kontekstā runājot par to, ka banku jomā ir jāierosina pašu regulēšanas mehānisms? Nu, tagad paskatīsimies, kas ir noticis pēdējo mēnešu un gadu gaitā, vai ar to tiešām pietiks lai patērētājos atjaunotu uzticību banku sistēmā. Paldies, Šāda Moskundze. Paldies, priekšsēd. Es gribētu Barniekungam kaut ko gribēju teikt, bet eh, nu tad eh, došu šo jautājumu Montī kungam. Mans jautājums attiec uz nodokļu koordināciju Tas varētu būt viens veids, kā stiprināt iekšējo tirgu, e, koptirgu, un e, ko patērētāji, no kā tie varētu gūt labumu, bet es jums nepiekrīšu šajā jautājumā. Es domāju, ka nodokļu koordinācijas jautājums ir kaut kas tāds, kas varētu pilsoņus radīt bažas par to, kurā virzienā e, kustās vienotais E, tirgus. Varbūt vēl būtu pieņemams vienots nodoklis uzņēmēju darbībai. To varētu e, kopienas līgumā darīt, e, līmenī darīt, bet vai jums šķiet, ka mums ir, piemēram, vajadzīga vienota PVN likme? Varbūt jūs varētu precizēt, vai es tiešām uzskatiet, ka nodokļu koordinācija viens no svarīgākiem mūsu šodienas uzdevumiem. Ja mēs tiešām gribam atjaunot uh, vienotā tirgus e, e, enerģiskumu. Paldies vēl daži jautājumi, Kenēt kundze. Paldies. Kalnietis kundze. E, es gribētu pateikties Monti kungam, un tagad turpināšu latviešu valodā. Tirgus faktiski ir upuris ļoti sliktai uh, reputācijai, tam, ka Eiropieši nesaprot, uh, ko viņi iegūst no kopējā tirgus. Un apstākļos, kad globalizācijas spiediena rezultātā eh, mēs eh, atrodamies tādā ārkārtīgi spiedīgā situācijā, lai pieņemtu lēmumus, kas konkrēti varētu, var sākt darboties, ir ļoti svarīgi, lai šī komunikācija ar eiropiešiem būtu eh, precīza, atklāta un lai viņi uh, saprastu, par ko šeit ir runa. Un tāpēc šie četri mēneši, kas ir paredzēti konsultācijām, ir vajadzīgi. Taču tajā pašā laikā, man liekas, mūsu panākuma atslēga slēpjās uh, eh, tieši prasmē trim lielām Eiropas institūcijām savstarpēji sadarboties uh, - komisija, padome un parlaments. Un runājot par padomi, es šeit redzu dalību valstis Eh, ļoti pretrunīgos un dažādos uzskatus par kopējo tirgu, ieskaitot arī eh, nacionālo protekcionismu, kas pašlaik valda. Un tāpēc es eh, gribēju jums vaicāt, kādus vēl papildus instrumentus jūs iedomājieties varētu mm, izmantot, lai veicinātu dalību valstu viedokļa, mm, jeb kompromisa atrašanu, un mēs varētu iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Thank you very much. Jā, paldies. Uzdošu tagad savu jautājumu profesoru Montī. Biju mazliet pārsteigts. Uh, ka e, jūs ne visos jautājumos atbalstat komisijas e, priekšlikumus. Par 50 priekšlikumiem, kas bija iekļaut šajā dokumentā, bija vienkārši panākt vienošanos, jo tie bija pietiekami izplūduši un e, tādi vispārīgi, un tie nebija pietiekami pārunāti, bet kas būs daudz grūtāk izdarāms, ir spērt nākamo soli konkrēti ķerties pie īstenošanas. Mums ir nepieciešams zināt, kā tas paveicams, lai mēs redzētu, cik daudz papildus eh, pūliņu katram priekšlikumam būs nepieciešams. Bet trešā kārta būs vēl sarežģītāka, konkrēti mūsu prioritāšu noteikšana rīcībai. Mums ir eh, arī tātad dažādas kārtas ar atšķirīgu sarežģītību, kādā veidā mēs varam noteikt savas prioritātes. Protams, ka tas savā ziņā ir politisks lēmums un viedokļi būs atšķirīgi. Un atšķirībā no tā, šīs metodas es tad ierosinātu, tomēr pieturēties pie tā, ko jūs sacījāt. Mums vajadzētu pirmām kārtām ķerties pie pragmatiskākām lietām. Jā, paldies. Tālāk pirmo reizi man ir iespēja savā dzīvē sniegt vismaz vienu atbildi, atbildot mana pēcteča komisāra Barņē vietā. Uh, Vernjo kundze, nevaru izlikties, ka zinu, ko tieši domā pats komisārs Es domāju, ka lielā mērā mūsu viedokļi e, sakrīt. Tātad 40. priekšlikums, ka komisija nāks klajā ar leģislatīvu priekšlikumu par piekļuvu konkrētiem banku pakalpojumiem, un tas notiks 2011. gada sākumā. Es piekrītu e, šim priekšlikumam, tas ir viens no tiem priekšlikumiem, kas ir minēts arī manā ziņojumā, uh, Un eh, šo, šajos sešos mēnešos, kas pagājuši no ziņojuma iesniegšanas, es neesmu savu viedokli mainījis. Bet eh, tālāk koncentrējoties uz otro daļu, kurā pieminēts par to, ka jānāk klajā ar pašregulēšanu, eh, pašregulēšanas pieeju banku sektoram. Nu, jūs sacījāt, ka esat skeptiski noskaņota par to, ka bankas sevi pašas spēs sekmīgi regulēt. Komisārs Banjē, kā mēs visi to zinām, ir cieši apņēmies eh, īstenot šo finanšu regulēšanas eh, jautājumu, un visdrīzāk viņam ir taisnība savā viedoklī par šo uh, risinājumu. Un personīgi no sevis varu sacīt, ka mums eh, tik tiešām ir jākoriģē šis eh, nopietnais eh, regulējuma trūkums banku sektorā, kāds tas līdz šim ir pastāvējis. Tāpat mums ir jāveido šie banku tirgu sektori, lai tie strādātu kā regulējami tirgi. Uh, Nedomāju, ka Eiropas Savienība vai kāda atsevišķa dalība valsts varēs panākt eh, progresu tieši attiecībā uz eh, finanšu plānošanu. Manuprāt, pašregulēšana ir labs risinājums. Un ja tas arī tiks tad eh, īstenots dzīvē, tad uh, Eiropas komisija, ka likumdevējs varēs e, arī uzklausīt mūsu bažas, ka tas varbūt nav tik uh, Eh, noderīgi vienotajam tirgumam, bet tad es eh, secināju, ka jūs esat daudz ambiciozāka nekā es vai eh, Banjēkungs attiecībā uz nodokļu koordinēšanu, jo jūs sakāt, ka jā, varbūt pastāv minimālā likme uzņēmumu nodokļiem bet es teiktu, ka šāda ideja tiek šobrīd uzskatīta par tādu ļoti ambiciozu ideju, un lielākā daļa dalību valsts nepiekrist jūsu viedoklim. Un pa, pat es neesmu uzdrošinājies atšķirībā no jums eh, nākt klajā ar tādu ambiciozu nodokļu koordinēšanas uh, ideja, bet tad attiecībā uz PVN jūs norādat, ka tur varbūt ir nepieciešams ieviest varbūt vienotu likmi. Kalnēts kundze. Jūs principā ievirzējāt eh, šo profesoru Korjē jautājumu, jo abi runājāt par problēmu tieši operatīvā līmenī, ieviešanas līmenī Jūs sacījāt, ka jā, būtu sabiedriskās konsultācijas svarīgas, bet vissvarīgākais, lai trīs iestādes strādātu kopā un ka dalību valstī nevienmēr ir pilnīgi skaidrs, ko paveic katra iestāde un ka tam visam jābūt ir eh, daudz saskaņotāk, lai nonāktu pie laba lēmuma. Korejas eh, kungs Protams, ka ir labi, ka ir šie 50 priekšlikumi, bet mums ir jāatrod prioritātes un jānonāk pie kopsaucēji, pie vienošanās. Tas, protams, ir mans personīgais viedoklis tikai, bet mums ir jābalstās uz tām konsultācijām, kas jau ir notikušas. Man, piemēram, katrai dalību valstī ir gatava tabula, par to, kurš ir par un kurš ir pret attiecīgajiem priekšlikumiem manā ziņojumā, un tas lielā mērā sakrīt ar Barņē iniciatīvu. Un pēc konsultācijām ar parlamenta politiskajām grupām es samērā precīzi zinu, kurš ir par un kurš ir pret, un es domāju, jūs, protams, labāk par mani zinat, ka ir arī nacionāls variācijas, ne tikai politisks. Tātad Šie četri mēneši konsultācija, jā, jāpavada plašās konsultācijās, bet lūdzu, nepieciešams arī šaurāk koncentrēties uz nepabeigtajiem konsultāciju produktiem tajās konsultācijās, kas jau ir notikušas, lai varētu noteikt eh, konkrētus eh, risinājumus dalību valstīm. Paldies! Paldies eh, profesoram Montī! Mums vēl ir liberāļu pieprasījums. Es domāju, ļausim Logegārdu kungam uzdot jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties eh, profesoram Montī par ļoti labo atbildi uz jautājumu par šiem četriem mēnešiem. Uh, Manuprāt, eh, mums vēl trūkst ambiciozitātes un eh, līdz ar to ļoti daudz eh, pūles tiek pieliktas, lai publicis, publiskā telpā popularizētu samitus un tajā notiekošo, Bet tad, kad runa ir par šādu veidu fórumiem, mums ir vairāk jāpieliek pūles, lai popularizētu tos. Uzņēmumi runā par šo vienoto platformu, un mums ir precīzāk tā jāidentificē, un tad mēs to varam arī sabiedriskajā telpā veiksmīgāk popularizēt. Manuprāt, Barozu kungam vai būtu jāuzņemās vadošā loma. Un arī mēs tad varētu uzsvērt, ka tam tas ir ļoti svarīgi. Tam būtu jānotiek. Jā, priekšsarētāji, kungs, eh, Harbor kungs, es eh, neredzēju, ka jūs esat atgriezies, es tāpēc savā uzrunā jūs nepieminēju, es atvainojos par to. Eh, tagad atbildot uz jautājumu, var sacīt tikai to, ka, manuprāt, mēs esam viensprāts. Šis temats, par ko šī konkrētā komiteja parlamentā ir paveikusi ļoti daudz ar jau vērā ņemam, e, vērā ņemamām sekmēm, tad, manuprāt, politiskā atpazīstamība nav nepieciešama tikai un vienīgi e, kā pašmērķis vai e, godkārs apmierināšanai, bet ja dalību valstis nejūt, ka sabiedriskajā telpā šī iniciatīva ir pietiekama atpazīstama un jūtama, uh, tad es eh, arī ceru, ka eh, arī komisijas eh, priekšsēdētājs, kurš man ir uzticējis to godu sagatavot šo ziņojumu, un man ir bijusi tik laba sadarbība ar viņu. Un es arī viņam sacīju, ka tik tiešām būtu milzīga pievienotā vērtība, ja pats Barozu kungs būtu uh, šīs iniciatīvas priekšgalā. Tā, tā nav viena no pamatiniciatīvām Eiropas 2020 stratēģijā, tāpēc ka vienotājs tirgus ir tās vējš, kas ļauj visiem šiem kuģiem virzīties uz priekšu. Liels paldies, profesor, un lai nekavētu laiku, es aicināšu savu kolēģi Tunas kundzi, eh, kura tad eh, ķersies pie otrās daļas vadīšanas. Jā, paldies! Eh, mans dargais kolēģi, Lui Greh, priekšsarētāji, profesor Monti, ministra kungi, godātie deputāti un deputātes, dargie kolēģi, visi klātesošie. Man prieks jūs sveikt šajā diskusijā par vienotā tirgus pārvaldību. Varbūt sākumā es eh, vēlētos sveikt Olivieša Stelkungu un Fabienu Zulega kungu. Ar viņiem jau iepazīstināja mūsu priekšsērētājs Malcolm Harbor kungs sākumā. Man tiešām patīk, ka šāda ideja par vienotā tirgus fóruma organizēšanu, ko es jau ierosināju savā ziņojumā par iekšējā tirgus rezultātu apkalpojumiem, tā šī ideja radus atsaucību ne tikai man kolēģi vidū, bet arī Eiropas komisijā. Es vēlos pateikties īpaši komisāram Barņē par viņu personīgu iesaistīšanu šajā projektā. Uh, 44. priekšlikumā aktā par vienoto tirgu rakstīts, ka komisija regulāri pārbaudīs vienotā tirgus situāciju partnerībā ar visām iesaistītajām pusēm, organizējot šādu fórumu reizi gadā un informējot citas institūcijas, dalību valstu pārstāvjus, tā skaitā reģionālā un vietējā līmenī, nacionālos parlamentus, pilsoņus un visas ieinteresētās puses. Uh, Šajā fórumā profesors Monti pilnīgi skaidri ievirzīja vienoto tirgu pašā centrā un parādīja, ka tas ir lielā mērā atkarīgs no mums pašiem, no tā, ko mēs darām šodien. Un es uzskatu, ka šī eh, rīcība nesīs augļus pārējos priekšlikumos šajā aktā mēs eh, lasām par to, ka tiek plānot cieši sadarbība ar dalību valstīm, tas vairāk kā tik jau pieminēts šoreiz, tiek, tiks uzlabots dialogs ar pilsonisko sabiedrību, tāpat eh, tas, ka eh, Marčina Parolets kungs, kā savs valsts ministrs atrodas šeit, parāda, ka arī Polijas prezidentūra, kas nākotnē Eh, būs padomē, uztver šo jautājumu eh, ļoti nopietni. Šeit arī viesi no dažādām polijas eh, pilsētām, tā skaitā Krakovs, kur nākamā gada fórums būs no Varšavas, no Māstrihtes un no daudzām citām pilsētām. Šie jaunieši, pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvi šeit parāda savu apņēmību piedalīties procesā un aktīvi piedalīties vienotā tirgus veidošanā. Mums ir ļoti svarīgi šobrīd uzsvērt tieši savu atbildību, parlamenta deputātu atbildību, un tādēļ aicināšu savus kolēģus izmantot visus iespējas, lai popularizētu vienotā tirgus ideju savā dalību valstī. Transponēšanas uh, progress ir jāapspriež, jāapspriež plašāk. Līdz ar to regulāras tikšanās starp Nacionālā parlamenta un Eiropas parlamenta deputātiem un valdības pārstāvjiem, kas atbildīgi par šo tiesību aktu pārņemšanu, ir ļoti nepieciešams. Es uzskatu, ka vienotā tirgus akts palīdzēs mums īstenot eh, to, eh, ka vienotais tirgus labāk funkcionē, bet tā nebūtu nav bībele, kā saka komisārs Banjē. Un ir lietas, ko tur var uzlabot. Tādēļ ir svarīgi uzklausīt iedzīvotāju viedokli. Tam ir jāsākas jau šobrīd. Iedzīvotāji ir jāiesaista šī dokumenta uzlabošana. Mums ir nepieciešama vairāk eh, mērķu, kas balstīti uz konkrētu paveikto. Bet tas ir tikai viens aspekts. Mums ir nepieciešams nosprast vairāk mērķu attiecībā uz vienotā tirgus pārvaldību. Piemēram, eh, salīdzinoša analīze pār pārkāpumu gadījumiem, jā, to jau pieminēja profesors Montija. Vienotais tirgus ir nepieciešams, lai mēs varētu iedalīt eh, kategorijās atbildības jomas. Vienotā tirgus laba funkcionēšana ir Eiropas integrācijas priekšnoteikums. Mums ir nepieciešams kolektīvi rīkoties, lai vienotais tirgus eh, dotu labumu mums visiem un ikvienam iedzīvotājiem. Un tas mums ir jāsāk jau šeit un šobrīd. Un tālāk es vēlētos dot vārdu prezidentūras pārstāvim Olivieša Stelkungam. Lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, profesora kungs, ministra kungs un kungi. Man ir liels gods eh, runāt eh, šajā eh, pirmajā fórumā par vienoto tirgu. Mēs zinām, kādi izaicinājumi gaida Eiropas Savienību 10, 20 vai 50 nākamos gadus, un ir 2020 stratēģija, kas ir paredzēta reaģējai uz šiem izaicinājumiem Vienotais tirgus ir būtiska vērtība, bet ir arī viens no svarīgākiem instrumentiem šajā stratēģijā. Un šeit nepietiek tikai ar nodomu un deklarācijām, šeit ir vajadzīgas konkrētas darbības, un kā tika teikts, ir vajadzīga e, labāka uzraudzība, ir jābūt e, vajadzīga apņemšanās un uh, sadarbība uh, ir jāiesaistās visiem uh, uzņēmumiem un visiem pilsoņiem. Es gribētu pateikties komisijai un Eiroparlamentam, īpaši priekšsēdētājiem Malkomam Harberam par šīs diskusijas rīkošanu. Un mums ir nopietna atbildība ieviest uh, šo projektu līdz 2012. gada beigām. 2010. gada oktobra paziņojums, ko uh, profesors Barņē nosīja iepriekšējā diskusijā nosauca uh, septiņus instrumentus eh, vienotā tirgus pāraudzībai, un padome vēl nav izteikusies par šo paziņojumu, tāpēc es eh, varu runāt eh, tikai aptuveni, nenosakot nekādus konkrētus pienākumus. Tātad 10. decembrī Beļģijas prezidentūras laikā tiks pieņemti secinājumi kas, kur konkrēti apskatīs eh, vienotā tirgus vadību. Šeit eh, tiek ieteikts jauns dialogs, lai eh, šis teksts pēc iespējas labāk parādītu pilsoņu nostāju. Sakot ar šo paziņojumu. Tātad 2010. gadā IMCO komiteja ieteica organizēt gada e, fórumu par vienoto tirgu, lai labāk apmainītos ar informāciju par likumdošanas e, transponēšanu un ieviešanu. Ir vajadzīga sadarbība starp politiķiem, administratoriem un uh, parlamentiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu labus rezultātus. Un beidzot, komisija turpina izdarīt uh, dalību valstu vērtēšanu par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Komisija arī ir uzsākusi konsultācijas ar interešu grupām šogad no jūnija līdz septembrim tika padarīts šis vērtēšanas darbs un eh, līdz gada beigām tiks sagatavot secinājumi, ar ko komisija iepazīstinās padomi un parlamentu. 2011. gada sākumā sāksies diskusijas, lai apmainītos ar pieredzi. Ir arī liederīgi atcerēties, cik svarīga nozīme ir vietējam tirgum nodrošinot eh, ekonomikas konkurētspēju nākotnē. Viens no uzdevumiem ir eh, informācija vienotajā tirgu, vienotā tirgus informācijas sistēma eh, Šeit tiks nodrošināta informācijas apmaiņa daudzās valodās, tā, tā saucamā IMI sistēma, kas veicinās dialogu un nodrošinās vieglāku informācijas apmaiņu un arī sniegs palīdzību. Dalībvalstu administrācijas sadarbība ir svarīga, lai izveidotu vienoto tirgu bez robežām informācijas eh, sistēma eh, ir saistīta ar eh, veselības un profesionālas kvalifikācijas jautājumiem. Un arī šī sistēma tālāk aptvers citas nozares. 47. priekšlikums paredz direktīvas e, ieviešanu, un dalību valstīm ir kopīga e, apņemšanās direktīvu, Eiropas direktīvas būtu jāievieš. Bet neskatoties uz dalību valstu atšķirībām, izmēros un struktūrās, būtu nedzīgi risinājumi, kas ļaus Eiropas valstīm tikt galā ar jebkurām problēmām. Un būtu jānosaka arī kritēriji, cik tālu drīkst uh, atpalikt ieviešanā, arī tam būs pozitīva nozīme. 2010. gada septembrī tika noteikts, ka minēts, ka 0,5% no kopējā direktīva apjoma vēl nav ieviesti. Tas ir panākums, jo parasti eh, šī neieviestā attiecība ir 1%. Eh, eh, tomēr ideālā pasaulē nevajadzētu būt šādam neieviestam apjomam bet mēs domājam, ka arī ar šo 0,5% eh, varētu būt dažām valstīm grūtības. Un padomē priekšlikums eh, pašlaik rāda satraukumu par to, kā federālās valstīs veiksies ar direktīvu ieviešanu un arī ir jautājums par ieteikmi uz budžetu. Komisija veiks pasākums gadījumā, ja dalība valstis e, neievēros termiņus ar direktīvu ieviešanu Tālāk Beļģijas prezidentūra 22. un 23. novembrī organizēs konferenci par Eiropas direktīvu transponēšanu un konferences mērķis ir apmainīties ar pieredzi un izdarīt secinājumus, kas ļaus dalību valstīm uzlabot uh, savas transpozīcijas sistēmas. Un mēs Beļģijā labi apzināmies, ka ir pārāk daudz gadījumu, kad Eiropas likumdošanas ieviešanā ir eh, grūtības un vidējais ieviešanas laiks arī tiek noteikts vēl komisija izskata šīs problēmas ar direktīvu ieviešanu un ir svarīgi regulāri kontakti ar komisiju un arī tādu mehānismu kā Solvit. vietējo tirgus, vienotā tirgus vērtēšana nedrīkst būt eh, kā spiediena instruments, bet tam ir jābūt dialogam eh, starp valstīm. 49. priekšlikumā ir minēts, ka ir jābūt labākai saziņai un arī eh, jāveicina vieglāka pieeja informācijai, kā tika teikts, ja Eiropā ir nevienprātība, tad par to visiem ir zināms, bet ja ir vienprātība, tad eh, par to nav zināms. Apmēram 50 miljonu pilsoņu dzīvo citās valstīs, bet eh, viņi nav informēti par savām tiesībām Eiropas likumdošanā vai arī ir slikti informēti un viņi domā, ka viņiem ir vairāk tiesību nekā patiesībā ir. Tātad eh, cilvēki nav pienācīgi informēti par to, ko Eiropa var izdarīt viņa labā un ko nevar. Tomēr pastāv mehānismi šīs informācijas nodošanai. Daudziem lietotājiem ir grūti atrast vajadzīgo informāciju visos informācijas tīklos vai vispārīgās vai specializētās eh, palīdzības sistēmās. Eh, tāpēc komisija ir apkopojusi visu svarīgāko informāciju vienā portālā eh, Eiropa jums. Ir vajadzīga informācija par to, kā, kādi panākumi ir vietējiem tirgumu un vienotiem tirgumu un um, iemesls ir vienkārši. Mēs kā Eiropas pilsoņi visi esam ieinteresēti uh, tajā, ko Eiropa var praktiski darīt, lai veicinātu uh, dzīvi uh, vai arī atvieglotu uh, pārvietošanos starp valstīm. Mēs gribam aizstāvēt savus tiesības un ir efektīvi mehānismi, kas pastāv, vajadzētu informēt sabiedrību par tiem. Un Beļģijas prezidentūra eh, savā mājaslapā izvietoja viegli eh, saprotamu informāciju par mehānismiem, kādi ir pieejami pilsoņiem un uzņēmumiem. Ir portāls Eiropa jums, kas satur detalizētu informāciju. Tāpat arī ir mm, solvit mehānisms vai patērētāja informācijas mehānisms, un šādā veidā iedzīvotāji var saņemt vajadzīgo informāciju. Beļģijas prezidentūra uzskata, ka ir jānovērtē esošie mehānismi un tie jāizmanto, lai būtu eh, iedzīvotāji informēti par to, ko Eiropa dara. 50. priešlikums ir par Sovietu eh, tīkla uzlabošanu un EU eh, e pilot projekts, kurš uh, apskata grūtības ar Eiropas likumu ieviešanu. Trīs dalību valstis nepiedalās šajā, jo pailot ieskaitot Beļģiju, mūs, tad Beļģijā mm, no div, tiks eh, varas iestādes uzaicināts pievienoties sistēmai no 2011. gada janvāra Arī neformālais eh, solvit tīkls kļūst ar viens svarīgāks. Eh, šīs eh, tīkls apskata iedzīvotāju un uzņēmumu problēmu, problēmas vienotajā tirgu. Trešajā grupā tiks apspriests informācijas mehānisms. Moderators ir Kristians Būsoikungs, kas eh, ir pirmā eh, solīta eh, priekšlikuma autors. Solīt ir alternatīvs konfliktu risināšanas mehānisms. Un pie eh, šī eh, tīkla pilnīgas izmantošanas vēl ir jāstrādā. Beļģijas prezidentūra piešķir nozīmi šī mehānisma veicināšanai. 24. un 25. novembrī Brīselē notiks nākamais uh, eh, solīts seminārs. Priekšstādātāji kungs, profesori kungs, deputāti kungi, kolēģi, es ceru, ka līdz 2012. gada beigām vietējā tirgus ieviešana tiks eh, pabeigta un paldies jums par piedalīšanos un atbalstu. Much, Chastel, I... Paldies Šastelkungam un tagad vārds eh, Fabianam Cilvēkungam. Paldies eh, par uzaicinājumu runāt šajā formā. Un es domāju, ka šis fórums ir ļoti laba iniciatīva. Es eh, apskatīšu nākotni. Tātad jautājums ir, vai vienotais tirgus atbilst zināšanu ekonomikai un vai priekšlikumi risina tās problēmas, kas ir Es uzskatu, ka konsekventa esošo noteikumu um, pielietošana un arī uzlabojumi ir svarīgi, lai sasniegtu vienoto digitālo tirgu. Tas ir vajadzīgs kā pamats nākotnes attīstībai. Un es uh, ceru, ka priekšlikumi veicinās uh, stiprāku uh, vienoto tirgu. Mēs eh, pēdējos pāris gados Eiropas politikas centrā strādājam pie vienotā tirgus, un mēs domājam, ka vienotais tirgus var dot eh, labumu visai Eiropai, ne tikai uzņēmumiem, bet arī pilsoņiem visu izmēra uzņēmumiem, lieliem, maziem un starpnacionāliem, un arī valsts sektoram var būt labums no vienotā tirgus. Kāpēc ir vajadzīgs pārmaiņas? Tāpēc, ka Eiropas ekonomika mainās, eh, tehnoloģija maina mūsu pasauli ļoti strauji. Tagad ir tehnoloģija visos eh, sektoros un visos eh, ekonomikas nozarēs rodas jauni ar informācijas tehnoloģijām saistīti eh, pakalpojumi un cilvēki, kas nelieto informācijas tehnoloģijas, eh, jūtas eh, atsvešināti. Arī globalizācija pastāv aktivitātes notiek vairāk informācijas telpā. Zināšana un iemaņas ir Eiropas eh, konkure, konkurences priekšrocība. Arī mēs redzam, ka mainās eh, nodarbinātības veidi, cilvēki var strādāt eh, mājās, izmantojot datortehnoloģijas tehnoloģijas un arī mazinās atšķirības starp darbu un atpūtu. Mēs redzam, kā elektroniskās komercijas eh, nozīme pastiprinās, un eh, tas ir svarīgi uzņēmumiem šeit nav runa tikai par tehnoloģiju sektoru, bet uh, ir runa par ekonomiku kā tādu. Ekonomika mainās. Un ja Eiropas ekonomika mainās, tad ir jāmainās arī vienotajam tirgum. Ja mēs eh, nemainīsimies, eh, tad šis eh, tirgus strādās sliktāk. Tirgus ir jāvada tādā veidā, lai piemērotos zināšanu ekonomikai. Tas nozīmē ne tikai šķēršļu atcelšanu, bet vietējā, tad vienotā tirgus veidošana ir vajadzīgas eh, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai viņi varētu strādāt stabilā vidē. Ir vajadzīga ne tikai brīva preču kustība, bet arī brīva pakalpojumu kustība un brīva zināšanu kustība. Ir jāatzīst, ka zināšanas ir vērtība ražošanā, tā tad būtu jāapskata patenti. Un nemateriālajai ekonomikai, tātad elektroniskajai komercijai un elektroniskajām bankām ir arvien lielāka nozīme. Ir jāpievērš uzmanība arī izglītībai un iemaņām runājot eh, par pakalpojumu tirdzniecību, mēs bieži vien arī runājam par cilvēku pārvietošanos. Kādi ir jaunie izaicinājumi? Šeit ir ļoti grūti risinām jautājumi. Ir patērētāja aizsardzība. Internetā bieži vien rodas iespējas, ka tur nav nekādu likumu ir digitālie noziegumi. Jautājumā par datu aizsardzību vēl nav vienotas nostājas. Tāpat arī vai valdības var regulēt uh, elektronisko vidi tikai dalību valstu līmenī cik eh, svarīgs šis digitālais sektors ir Eiropas Savienībai. Mēs eh, domājam, ka tas ir ļoti svarīgs un telekomunikācijas sektorā notiek būtiskas izmaiņas. Un vieta, šis vienotais uh, tirgus digitālajā sektorā ir uh, galvenais faktors uh, ekonomikas veicināšanai un var palielināt eh, nacionālo koproduktu vismaz par 4% līdz 2020. gadam, bet iespējams, ka eh, šis potenciāls ir vēl lielāks. Šeit nav runa tikai par informācijas tehnoloģijām, bet eh, par visiem sektoriem. Ir arī citas priekšrocības, var attīstīties darba e, tirgus, un mēs arī varam risināt ilgtermiņa izaicinājumus kā klimata izmaiņas. E, pilsoņi gaida atklātu, pieejamu un drošu vienoto digitālo tirgu, un e, tas īpaši attiecas uz jauniešiem. Mēs nevaram paskaidrot kāpēc eh, nevar nopirkt mūzikas ierakstus no citas valsts, kāpēc eh, cilvēkiem ir dažādas tiesības un viņi uzskata, ka ir dažādi aizsardzības līmeņi. Es domāju, ka datoru laikmetā paudze gaida pat vairāk eh, no vienotā tirgus par ieteikumiem. Es nevaru apskatīt tos visus laika trūkumu dēļ, bet daudz, kas jau ir minēts tika apskatīts esošajā diskusijā, ir vienotiem tirgum ir liela nozīme politikā, un uh, mēs ceram, ka arī komisija uzņemsies iniciatīvu. Mums ir vajadzīgas uh, tālākas diskusijas. Ir jābūt elektroniskajam tirgum, kurām patērētāji var interesēties. Ir jābūt biznesa vidē, kas ir piemērota zināšanu ekonomikai, daudzos gadījumos tā vēl nav. Arī juridiskā sistēma ir jāuzlabo un ir jāveido pamats zināšanu ekonomikai, ieskaitot gan platjoslas internetu, gan arī prasmes eh, strādāt ar datoru Visu šos ieteikumus var atrast mūsu publikācijā. Vai ar eh, šo progresu pietiek? Mums ir 2020. gada stratēģija, kas eh, tika šeit jau minēta. Mums arī ir Monti ziņojums, un mēs bijām priecīgi sadarboties ar eh, ziņojuma autoru. Tagad mēs redzam, ka tiek veidota Eiropas digitālā dienas kārtība un vēl citas, bet šeit varētu minēt arī rūpniecības politiku. Es domāju, ka pastāv risks, eh, ja nebūs pietiekamas koordinācijas starp dažādām nozarēm. Un būtu arī jāpārliecinās, ka ieviešana notiek vienlaicīgi nepietiek tikai ar progresu vienā nozarē. Ja mēs gribam izveidot vienoto digitālo tirgu, tad ir jābūt progresam daudzās nozarēs un vienlaicīgi. Mēs jau atpaliekam daudzos jautājumos mums vēl ir neizmantotas iespējas, bet tās uh, ir jāizmanto īsā laikā, lai nepalaistu garām šīs iespējas daudzos jautājumos ir vēlēšanās panākt progresu, bet vēl nav skaidrs, kādam tad ir jābūt šim progresam, ir vajadzīgi konkrētāki ieteikumi, un mēs ceram, ka konsultācijas palīdzēs noskaidrot konkrētāk, kas būtu jādara. Arī jautājums ir par dažādu politiku saskaņošanu, bet jautājums ir, vai ir kāds kopīgs mērķis visām interešu grupām. Es arī jautāju, vai e, šie mērķi ir pietiekami e, tālajoši, jo svarīgi ir ne jau tie priekšlikumi, ko mēs skatām, bet tas, ka kaut kad nākotnē un nepārāk, nepārāk tālā nākotnē šis vienotais tirgus arī izveidosies un tas pastāvēs gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, gan arī administrācijai. Un ja šis vienotais tirgus ir kopīgs mērķis, tad es domāju, arī vajadzētu pie tā strādāt un pēc tā būtu jāvērtē eh, vienotā tirgus akta un citas likumdošanas panākumi. Paldies! Very... Paldies Culegkungam! Dzirdējām par daudziem izaicinājumiem, iespējām, tēmām un Tas var radīt tādu kā bezgalības sajūtu, neierobežotības kā vēja vai jūras, bet eh, es domāju, ka labas pārvaldības uzdevums ir ieviest kārtību un skaidras prioritātes. Un tagad Rotovai būs jautājums Šastelam, tad uh, Bet vispirms Gepārdas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdas kundze, valsts sekretāra kungs, ministra kungs. Jūs runājāt par, pa, par direktīvu piemērošanu, pakalpojumu direktīvas piemērošanu un to saistītām grūtībām un par to, ka tas, jūs prāt, ir labi, ka tās tiek e, piemērotas arvien ātrāk un transponēts, un arī dalībvalsts piekrīt tam mm, likumdošanas procesā, dod savu piekrišanu, kādā laikā būtu transponējums direktīvas. Es atceros, bija referenta pakalpojumu direktīvai, uh, un tas bija sarežģīts process, un es ierosināju, ka dalībvalsts varētu arī trīs gadu laikā transponēt šo direktīvu, bet paši ministri teica, nē, divu gadu mums pietiks. Taču realitāte bija tāda, ka uh, 7, 8, 9 mēneši eh, tomēr eh, kavēšanās bija vērojama, un man jāsaka, ka dalībvalstu valdībām ir līdzatbildība par šo likumdošanu un par uh, to, cik ātri tā tiek transponēta, bet ir vēl otrs punkts šajā kontekstā, kas man šķiet vēl svarīgāks. Ir runa arī par transponēšanas kvalitāti, proti ātri transponēšana vēl nenozīmē korektu un uh, kvalitatīvu transponēšanu Un šeit es gribētu atsaukties uz Eiropas komisijas 47. priekšlikumu un to atbalstīt, jo tas ir pasākums, ar kura palīdzību mēs varētu panākt labāk caurspīdīgumu attiecībā uz to, kā direktīvas dalībvalstīs tiek transponētas. Es domāju, jums padomē darētu par to vēlreiz arī pārdomāt un nebūt tik eh, varbūt bikliem eh, attiecībā uz šo priešlikumu. Paldies! Tagad vārds Rīles kundzei. Jā, es ļoti labi varu turpināt šo domu, jo tieši par to mums bija strīds eh, kontekstā ar Vaisgerbers um, ehm, ziņojumu attiecībās atbilstības tabulu, un padoma absolūti nebija gatava izteikt konstruktīvu priekšlikumu, bet tikai bloķēja. Eh, tad es jautāju, kā mēs varam veikt eh, uzraudzību, ja pat atbilstības tabula tik vienkārši lieta neeksistē un nefunkcionē. Bet es gribēju pieteikties pie vārda ar citiem iemesliem. Es domāju, ka transponēšanas kvalitāte arī ir likumdošanas kvalitāte, un te es atgriežos pie komisijas eh, lomas un arī parlamenta loma. Es domāju, ka eh, transponējot ir daudz vairāk jāņem vērā, kādā kvalitātē arī šī transponējošā likumdošana. Es domāju, kaut vai par valsts iepirkumu jautājumu. 2004. gadā mēs izdarījām tādu inventarizāciju ar modernizācijas vai vienkāršošanas mērķi, un beigās izrādījās, ka nekas nebija vienkāršots vai modernizēts, bet uh, lieta tikai tik vēl vairāk samudžināta. Es domāju, to nevajadzētu aizmirst. Un pēdējais, ko es gribēju sacīt, bija jautājums par uh, Eh, līguma pārkāpšanas procedūrām. Es bieži esmu dzirdējis, ka šīs līguma pārkāpšanas procedūras esot ļoti necaurspīdīgas un šo procedūru ilgstu, eh, ilgums esot arī nesaprotams. Profesors Monti izteica ļoti labu priekšlikumu šajā kontekstā, proti e, e, ierobežot šo laiku sešu mēnešu, ja, ja, ja nav paziņojuma citos gadījumos 12 eh, mēneši. Diemžēl šis labais priekšlikums eh, vairs Barņē eh, kunga ziņojumā nav ietverts, bet nu, viņš teica, ka viņš šeit savus cilvēkus atstāšot, varbūt tie arī var nu viņam to pavēstīt. Es domāju, ka ir maz kas, kas ir vēl nesaprotamāks, necaurspīdīgāks kā šīs līguma pārkāpšanas procedūras, un te komisijai būtu jādara kas vairāk, lai šo līdz, uh, procedūru padarītu saprotamāku. Paldies, vai vēl kāds šastelkungam? Uh, ko gribētu jautāt Lūdzu Rotovs kundze. Jā, bija tāds eh, neliels pārpratums, jo man ir patiesībā jautājums, kas attiec uz vairākiem no iepriekšējiem runātājiem. Un eh, šis jautājums ir tādas varbūt filozofiskas dabas. Vai jūs uzskatiet, ka ir pareizi sacīt, ka dalība valstis tic tam, ka uh, vienotais tirgis ir veiksmes stāsts, kas palīdzēs mums finanšu un ekonomisko krīzi pārvarēt? Vai jūs uzskatiet, ka viņi tiešām vēlas eh, harmonizēt likumdošanu, vai jums nešķiet, ka mēs drīzāk tādu dezintegrācijas eh, procesu patreiz vērojam? Es sekoju padomas darbam, un mēs redzam, ka viena prezidentūra pēc otras patiesībā drīzāk uh, Uh, bremzē integrāciju un harmonizāciju. Palūkosimies kaut vai uz vienoto patentu, palūkosimies uz daudzām citām jomām un centieniem, kas uh, nāktu par labu gan uh, uzņēmējiem, gan pilsoņiem attiecībā uz labumiem, ko var būt no vienotā tirgus. Tam man būtu arī attiecībā uz digitālu darbu kārtību jautājumu, bet to es pēc tam uzdošu. Paldies, vēl ir divi jautājumi, un tad es šo jautājumu raundu beigšu. Šastēlkungs, tas būtu pieņemam, jā? Ja? Tailers kundze un pēc tam Anna Marija Koraca Bild vēlreiz. Un lūdzu uzdodiet jautājums kodolīgi, jo šas tev kungam būs mums jāapmet. Var pagaidīt nākamo jautājumu raundu, jo mans jautājums attiec uz digitālo tautsēmniecību. Anna Marija, paldies, Roza. Sekretāra, valsts sekretāra kungs. Es jautāju ministram, un viņš sacīja, ka jūs viņa vārdā pilnīgi atbildēšot Jūs runājat par transponēšanas problēmām, un man interesētu šajā sakarā, ja jums šie jautājumi ir tik svarīgi, kā tad ir, ir esošās, eh, spēkā esošās likumdošanas transponēšana, vai jūs tas šķiet tikpat svarīgi kā mums, un tad, eh, kas tad ir Bēļģijas prezidentūras eh, šie galvenie pasākumi, lai dalībvalsts ne tikai transparētu kaut kā, bet arī to korekti piemēroti piemērot. Un tagad turpināšu angļu valodā. Atbilstības tabula attiecībā uz pakalpojumu direktīvu, un šeit izskanēja piemērs par sieru, kas tiek pārdots vienā dalībvalstī un citā. Un vēl viens piemērs varētu būt rotaļlietas. Dažās dalībvalstīs ir papildus prasības uh, papildus certifikācijas prasības vai pārbaužu prasības, kaut gan šīs preces jau Eiropas tirgo ir ienākušas, un šādi produkti ir uh, vairāk. Tātad, tātad vai es varētu jūs aicināt EPP grupas vārdā e, e, vienotā tirgus komitejā pirm, līdz gadu beigām sasaukt konkurēt uh, spējas uh, padomas sanāksmi ministru līmenī. Ministriem ir jāuzņemās savu atbildība, lai mēs varētu virzīt eh, vienoto tirgus priekšu. Paldies! Eh, tad, tad aicinu tagad uz atbildēt jautājumus. Jā, izskanējušas, eh, izskanējuši daudz jautājumu. Un eh, es varbūt izteicos atturīgi tieši tādēļ, ka arī padomu vēl nav izteikusies, bet būs vēl, notiks vēl konkrēts spējas padomu. Es tikai varēju savu personīgo viedokli paust, un tāpēc arī varu tikai piesardzīgi izteikties kā uh, eh, savs dalībvalsts un kā padoms pārstāvs. Manuprāt, protams, ir nepieciešams, ka esošā likumdošana tiktu transponēta ātri un kvalitīvi, un es esmu tas, kuram Bēļģijas valdība nākas visvairāk cīnīties ar lēnās transponēšanas un nekvalitatīvās transponēšanas problēmu. Jau trīs gadus es lobēju šo jautājumu, ka mums ir jāapzinās, cik e, svarīgi ir ēst likumdošanas ātra tra, kvalitatīva transponēšana 27 dalību valstu vārdā. Es, protams, pārstāvu citu viedokli nekā es runāju pats savā vārdā, e, savā atbildības jomā, jo mēs tad varam arī attiecīgas kompetences e, izmantot un spērt tādas sojas, bet es nevaru runāt 27 dalību valstu vārdā. Rūlas kundzei grib atbildēt, jā. Ja ir šāda sajūta, ka ir jā, jāvienkāršo lietas, tad uh, un viss par to būtu viens prāts, tad arī transponēšana būtu vienkāršāk. Ja runa par pārkāpumiem un pārkāpu procedūrām, tad es domāju, ka dažreiz vai pat bieži ir tā, ka valdības vadītājs arī ir galvenais atbildīgais par transponēšanu. Un, diemžēl, tas arī komisijas šīs e, līguma pārkāpuma procedūras ir dažreiz diezgan gausas, bet komisijai pirmkārt ir arī vajadzīga pietiekoša informācija rokās, lai tā varētu šo procedūru uzsākt. Tāda man personīgā pieredze arī e, ar šo visu Rotos kundzi. Lūdzu, Nesakiet, ka padoms prezidentūra vai prezidentūrās e, e, kaut ko bremzē. Jūs ziniet, ka padomas prezidentūra vienmēr uzņemas ļoti e, lielu darba gūzmu, un šeit jūs priekšā sēž Beļģijas prezidentūras pārstāvs, kas ir attiecībā uz patentu lielāks pūliņš izdarījis nekā jebkur iepriekšējā prezidentūra, eh, lai šeit panākt izšķirošu solis priekšu. Tas nenozīmē, ka mums, mēs gūsim panākumu, ka visas dalībvalsts tiešām ir tajā ieinteresētas, bet katrā ziņā eh, padome 27 dalībvalsts viņu iespējas, viņu efektivitāti, tas viens jautājums. Mēs darām visu, ko varam, eh, lai diplomātiskā un politiskā līmenī risinātu šo jautājumu par patentiem. Ir komisijas priekšlikums, kas 30. jūnijā ir iesniegts, un kopš tā laika mēs darām visu, lai panāktu konsensu dalību valsts starpā. Rītdienas sanāksme un eh, konkurētspējas padomu šajā kontekstā mums šķiet ļoti svarīgs. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panākt vienošanos, ja iespējams, ar e, visiem 27 dalībvalstīm. Koraca Bildkundze, es domāju, ka gā, vislabākais, ko varam darīt, ir tas, ka e, to mēs arī mēģināsim 22., 23., 24. novembrī, ka mēs pēc iespējas. Uh, rūpīgi apskatītos, cik līdzīgs ir mūsu prakses. Tas, kas dalībvalstīm te ir izdevies, mums jāraugās, kā tas tiek implementēts. Daudzas dalībvalstis diezgan e, tā tikai no sava viedokļa raugās uz transponēšanas problēmu un nekādīgi neredz, ko citi dara, ko viņi varbūt arī labāk dara, kā viņi paši. Uh, Un tieši tāpēc 22. novembrī mēs pievērsīsimies šim problēmām, mēģinot panākt uh, pieredzes apmaiņu par labu praksi. Jūs priešlikumu, protams, es ņemšu vērā par to, ka konkrētspējas padomu uh, sanāktu kopā līdz Beļģijas prezidentūras darba beigām. Paldies, Šastelkungs! Paldies, ka bijāt uh, ieradies uz mūsu sanāksmi un ir saprotams arī tas, ka jums ir mūs jāatstāja prezidentūrai, ir jābūt daudz viet, tā visur ir pieprasīta. Bija jautājumi vēl par digitālo tirgu jautājumu. Stālērs kundze par to gribēja runāt, tad Roitovs kundze atkal. Paldies, priekšsēdus kundze, paldies mūsu runātājiem un citiem, kas ir devuši ieguldījumu. Šaldemēls kundze Ehm, pieminēja un arī Fabian Zubik par gaidu, par gaidām attiecībā, piemēram, uz mobilā telefonu e, izcenojumiem, kā mēs digitālajā ekonomikā e, risinām šādas situācijas, ka pilsoņi no mums kaut ko sagaida un mēs kaut kā to nespējam īsti izpildīt. Kā jūs tur augties? Un runājot par vienotā tirgus priešlikumu, pieciem no 50 priešlikumiem ir kaut kāds sakars ar digitālo ekonomiku, manuprāt. Tātad šeit šīs uh, apjukums, mums ir digitālā darba kārtība, uh, rūpniecības politika un cits visādas problēmas, kā tas viss liekas kopā. Mums ir šie lielie priešlikumi Bet kur tad īsti būt, būs šī, šī sāls, kur būs lietas būtība? Ja mēs nespēlēsim izpildīt uh, savu pilsoņu gaidu, tad mēs atkal viņus būsim pievīluši un tikai vērosies skepsi par to, ko mēs te darām Eiropas līmenī. Tieši tādā laikā, kad mums jāpierāda, es piekrītu profesoram Montī, ka šis nav uh, eh, diskusiju un uh, eh, mūža pārunlaiks. Mums ir jāsāk rīkoties līdz 2010. gada beigām. E, un mēs ļoti strauji tojamies 2012. gadam. Un tas būs 20. 20. jubilei vienotā tirgus aktam. Un te mēs gribam konkrēts uzlabojums redzēt līdz tam brīdim. Jūs runājat arī par cilvēku kapitālu, par biznesu vidi, reāla ekonomika Eh, kā to var adaptēt zināšanu ekonomikai, kas mums tik ļoti ir vajadzīga nākotnē. Paldies, vēl kāds jārotos, kundz lūdzu. Paldies. Vēlējos komentēt par otro daļu. Neapšaubām, vienotais tirgus nav slēgts sistēma. Tas darbojas globālajā arēnā. Un nu tā jāizdara zinām secinājumu attiecībā uz digitālās vides uh, uh, uzticības radīšanu šai videi. Tas ir ļoti būtiski. Jūs pieminējāt zināmas grūtības, kuras mēs labi apzināmies, par tām mēs runājām publiskās eh, uzklausīšanās šajā komitejā arī jau vairākus gadus. Un mums ir zināmas grūtības konkrēts pasākums izpildīt. Katrs ziņojums par Eh, pilsoņu uzticēšanos digitālai videi, eh, ko šis parlaments pieņem četrus gadus apakaļ. Šajā ziņojumā mēs definējam 25 konkrētus pasākums, un komisija sāka ar četriem vai pieciem no tiem strādāt. Un mani interesētu, vai jums ir kāda papildus informācija šajā sakrā mums sniedzam, vai arī ietekmes novērtējums attiecībā uz pasākumiem, ko mūsu komiteja ir apstiprinājusi Otrakārt, un varbūt vēl svarīgāk, katra uh, likumdošanas harmonizācija attiecībā uz internetā publicēto nedarbosies, ja pamatā nebūs plašāka globāla vienošanās par šiem jautājumiem. Mēs esam globālā vidē. Komunikācija norisinās globālā telpā. Tas mums vienmēr jāpatur prātā. Kad mēs cenšamies eh, koptirgu atdzīvināt, mums vajadzētu raudzīties pār Schengens robežām. Mums vajadzētu varēt diskutēt arī citiem spēlētājiem, vai jums ir komentāri par to. Paldies, Rotos kundz. Es gribētu Culega kungam un arī varbūt Monti kungam eh, lūgt atbildēt šos jautājumus. Īpaši Stailers kundz tieši uzrunā Monti kungu, tā kā nu tad tas varbūt varētu būt vietā. Um, okay, um, just on, on... Jā, tad par eh, viesabonēšanā izmantotu eh, datu plūsmu. Es domāju, tas saskan ar profesoru Montiju sacīto, ir pienācis laiks īstenot eh, solījumus, jo cilvēki tiešām sagaida konkrētas lietas, cilvēki saskarās ar grūtībām, it īpaši ceļojot, mēģinot kaut ko iegādāties internetā no citas valsts. Uh, Un jo ilgāk mēs vilcinamies šo jautājumu risināšanā, jo vairāk cilvēki zaudē uzticēšanos eh, procesiem Eiropas līmenī. Tālāk attiecībā uz to, kā visi šie dokumenti eh, sadar kopā, es ceru, ka beigās tas notiks, un es domāju, tā ir komisijas atbildība, konkrēti Barozu kunga atbildība, lai visi šie plānošanas dokumenti ietu kopā. Uh, Tas, e, zināmā mērā, sakrīt arī ar to e, jautājumu, kādu ieguvumu mēs esam redzējuši no pašreizējiem e, pasākumiem. Tad vienotajā tirgu uzskatu, ka nepietiek radīt atsevišķas komponentes, un lai tiešām panāktu digitāli vienoto tirgu, mums ir vienlaicīgs progress nepieciešams vairākās jomās, jo gal galā tas ir liels lēmums, kas jāpieņem maziem vidējiem uzņēmumiem un patērētājiem, vai viņi uzticas internetam, lai iegādātos kaut ko ārzemēs, izmantojot internetu, vai viņi kaut ko apņemsies darīt internetā, ko viņi agrāk nav darījuši. Un vien no, viens no lielākajiem riskiem attiecībā uz to, ko mēs šobrīd redzam, ir tas, ka mēs ieslīgstam eh, atsevišķās jomās, dziļās diskusijās un nenotiek progress būtiskajās lietās. Un ja šī progresa nav, piemēram, datu aizsardzības jomā, lomā, patērētāju tiesība aizsardzības lomā, tad kopumā tas viss nedarbosies, un tas ir ļoti liels risks, ar kurām mēs šobrīd saskaramies. Biznesa vide. Eh, es domāju, ir vairākas jomas, kur mēs ļoti labi zinām, ka ir nepieciešams progress Un es uzskatu, ka mēs arvien vairāk redzam, ka starptautiskie uzņēmumi un arī mazie vidēji uzņēmumi arvien vairāk e, veic uzņēmē darbību internetā. Mums ir nepieciešams, lai tas notiek drošā veidā, lai būtu elektroniskais paraksts, e, elektroniska rēķina izrakstīšana. Ir nepieciešams progress vairākās jomās. Mēs esam ilgi par to runājuši Bet tāpat es arī uzskatu, ka mums ir jāskatās sarežģīti jautājumi, nodokļu jautājumi. Ja mēs apskatām konkrētus aspektus PVN režīmā, tad mums ir arī tajās jomās jāpanāk progress. Tas nenozīmē, ka ir nepieciešams vienu, ieviest vienotu PVN likmi visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tas nozīmē, ka ir jāvienādo pamatprincipu piemērošana. Tālāk par eh, eh, globālo dabu internetam. Jā, protams, tā tas ir, un mums ir eh, jācenšas panākt progresu arī startautiskā plašākā līmenī. Bet progresa panākšana ir priekšnosacījums, lai mēs pēc progresa startautiskā līmenī panāktu to daudz lielākā mērā Eiropas Savienības līmenī. Manuprāt, ir eh, dažas labas lietas, kas jau ir veiksmīgi sākušās, un ja mēs skatāmies, kā patērētāji izmanto internetu, Jā, tas būtu vēlams, lai starptautiski būtu kāds uh, veids, kā aizsargāt patērētājs, bet kamēr tas nav, tad patērētājiem tas ir saprotami, ka, protams, būs atšķirības starp to, kā patērētāji ir aizsargāti Eiropas Savienības līmenī un kā viņi ir aizsargāti lielākā, plašākā, tāda globālā līmenī. Bet ka, ko viņi nesaprot, ir tas, kādēļ pastāv atšķirības aizsardzības līmenī dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tas ir viens no jautājumiem, kas mums ir jāatrisina. Paldies, vai profesors Monti arī vēlētos atbildēt? Kā gan es varu atteikt eh, tik eh, galanto uzstājību no jūsu puses? Uh, Varu vienri, vienīgi pateikt, ka dzirdēju divas idejas, kurām es varu pilnībā piekrist. Konkrēti lielāka e, uzticēšanās e, vispār tādai visaptverošai pieejai. Un e, tur noteikti jāiesaistās ar Eiropas komisijas prezidentam. Un kā Zolekungs sacīja, tiešām eh, nāk klajā ar konkrētiem rezultātiem, jo četru mēnešu konsultācijas, protams, ir civilizēta lieta, ko darīt, bet ir jādara daudz kas vairāk, lai eh, panāktu šo principiālo vienošanos starp dalību valstīm, eh, starp parlamenta politiskajām grupām, pamatojoties uz tiem 99%, ko mēs jau zinām, kāds būs konsultācijas iznākums. Jā, par to es varu atbildēt tikai ar vienu vārdu - jā. Uh, liels paldies! Ar to mēs arī beigsim šo otro daļu. Liels paldies visiem! Un ir viens jautājums, kur es saņēmu rakstiskā veidā. Uh, tas no Berna Šmitlera kunga par protekcionismu radītiem šķēršļiem uh, biodegvielas jomā un īpašiem uh, Uh, sarežģījumiem sarežģījumi šajā. Mums eh, tas jautājums ir adresēts komisijai. Mums gan šeit panelī nesēž neviens, bet es redzu kolēģi no komisijas zālē, no Digimarkt ģenerāldirektorāta, un es labprāt nodošu jautājumu, un eh, viņi noteikti atbildēs tieši Šmitlera kungam. Un tālāk eh, trešā noslēdzošā daļa, kuras priekšsēdētājs būs Kristians Busoikungs. kungs par eh, vienoto tirgus aktu un komunikāciju un eh, pilsoņu iesaistīšanu. Jā, paldies! Eh, pirms sākam diskutēt eh, daži ievadvārdi. Vienotais tirgus ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem sasniegumiem, par kur mēs visi varam lepoties. Vienotajam tirgum ir milzīgs potenciāls gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, un man žēl skatīties, ka lielākā daļa no šī potenciāla vēl nav izmantota. Neskaroties uz eh, ieguvumiem, uh, atbalsts no pilsoņiem un uzņēmējiem ne, nav bijis vienmēr tik spēcīgs, cik tas būtu vajadzīgs. Un arī šoreiz, šobrīd, šais grūtajos apstākļos tas nav mainījies. Mums ir nepārtraukti jāveic uzlabojumi vienotajā tirgu, lai iedzīvotāji saglabātu uzticēšanos šim tirgum. Kopā mums ir jāatrod labākie risinājumi, lai izveidot tādu vienoto tirgu, kas pēc iespējas ir tuvāk labāks iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tāds vienotais tirgus, kas viņiem nepārtraukti sniedz pievienoto vērtību. Vienotais tirgus, kas reaģē uz viņu vajadzībām un padara viņu dzīvi labāku. Neviens eh, cits kā iedzīvotāju un eh, biznesa eh, pārstāvi var paust, kāda ir, kādas ir lietas, kuras cilvēks sagaida no šī vienotā tirgus. Un tas labprāt apspriež, apspriedīšu ar Monīgo Jēnas kundzi no Beut organizācijas un Filipu de Buka kungu no Business Europe organizācijas. Pirms es dodu viņiem vārdu, es vēlos uzsvērt trīs galvenos jautājumus šajā diskusijā. Jo aktā par vienoto tirgu, kur komisija nāca klājā 27. oktobrī, eh, liela loma ir piešķirta pilsoņu iesaistīšanā, kas eh, lielā mērā balstās uz tām idejām un diskusijām, ko parlaments ir veicis iepriekšējos mēnešos. Uh, portāls Your Europe, jūsu Eiropa, ir eh, kļuvis par viens pieturs aģentūru, kurā ir iespējams eh, iedzīvotājiem saņemt informāciju. Manuprāt, tā, kā tas kopā ar konkrētiem eh, problēmu piemēriem un atbildēm vienkāršotā valodā ievērojami uzlabos sadarbību ar iedzīvotājiem un atvieglos viņiem šo lietu izpratni. Uh, Būtiska daļa no akta par vienoto tirgu ir solvit mehānisms, pie kura arī es esmu strādājis, kā alternatīvas strīdus risināšanas uh, mehānisms. Un es uzskatu, ka ja mēs vēlamies, lai iedzīvotāji izmantotu pilnībā tās iespējas, ko sniedz vienotais tirgus, mums ir jāstiprina viņu uzticēšanās vienotajā tirgu. Tā skaitā nodrošinot šādu risināšanas, strīdus risināšanas iespēju. Tātad Solvit, neskaroties uz eh, veiksmīgo eh, līdzinējo darbību, joprojām ir problēmas eh, gan juridiskā ziņā, gan ar personālu. Un es ceru, ka uzlabojot dialogu starp iestādēm un dalību valstīm, iesaistot pilsoņus un arī uzņēmumus, mēs varēsim panākt ievērojums progresu šajā jomā. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgs, komisija. Um, aicina eh, nevalstiskās organizācijas, arotbiedrības un citas ieinteresētās puses eh, iesaistīties dialogā ar viņiem pirms ir sākta īstenošana. Tādējādi tiek ņemta vērā uh, Eh, visu interesēto pušu viedokļi un tādējādi nodrošināt, eh, lai vienotais tirgus eh, sniegtu labumu visiem. Tātad šis ir trīs pamat idejas, ko es ierosinu mūsu diskusijai, lai mēs varam noteikt konkrētos līdzekļus, ar kur palīdzību mēs varam nodrošināt, lai vienotais tirgus sniegtu iegūmu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Un tagad došu vārdu Manīgo Jēns kundzei. Mums ir sagatavot arī prezentācijas, kas saprot lūdzu. Jā, paldies. Eh, labvakar, dāmas un kungi. Eh, paldies Malkomam, kurš uzaicinājis mani eh, padalīties savā viedoklī par aktu par vienoto tirgu. Mums tiešām patīk šī ideja par jūs rīkoto fórumu, un vēl jau vairāk tas ir labi, ka šāds fórums notiks regulāri. Mēs to ļoti atzinīgi vērtējam un uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, un tad nu, visnotaļ ir jāatbalsta. Nākamais slaid, lūdzu. Pirms ķerties pie būtības pāris ievadpiezīmes. Kā, kā jau jebkurās diskusijās, arī šeit ir šās savstarpējās savienojamības problēmas, kas varbūt nevienmēr ir tas pareizākais, ko darīt. Es vēlos uzsvērt, es e, nepārstāvu iedzīvotāju ja intereses, bet gan patērētāju intereses caur patērētāju tiesību aizsardzību organizācijām, Protams, ka cilvēks ir daudz sarežģītāka būtne, e, jo viņš uzņem daudz dažādas lomas. Dažkārt viņš ir patērētājs, dažkārt viņš ir ierēdnis, e, viņam ir vēl daudz dažādu lomu. Līdz ar to nav tā, ka e, iedzīvotājs un patērētājs ir gluži viens un tas pats, jo šiem terminiem ir atšķirīga nozīme. Akts par vienoto tirgu. To varētu savā ziņā skatīt, ka. Kā sākumu kaut kam. Un profesors Montī jau pieminēja uh, Eh, šo aspektu, ka, ka tik daudz jau ir runāts, laiks ķerties pie darbiem. Bet, zināmā mērā, tas ir kā noslēgums arī procesam, eh, kur savulaik iesāka Barozu kunga apņemšanās eh, likt pilsoni vienotā tirgus centrā. Un ar Monti kunga ziņojumu, kur bija ļoti daudz iniciatīvu, kas nāktu par labu patērētājiem, un, protams, arī parlamenta ziņojumu, kurus sagatavoja Greha kungs, tad šis paziņojums Greka ziņojumā tātad apgalvojums, ka patērētāju labklājībai ir jābūt pašā centrā Eiropas Savienības politikai par vienoto tirgu, un tieši uz to vajadzētu arī koncentrēties. Tātad tālāk. Lūdzu, nepārprotiet mani. Man ir atvēlēts tikai dažas minūtes, līdz ar to es eh, neiedzināšos absolūti visās lietās, kas eh, patērētājiem būtu svarīgi šajā aktā. Mēs eh, apzināmies, cik milzīgs darbs tik īsā laika periodā vasaras laikā ir paveikts. Ir bija jāsaskaņo viedokļi, jāveic konsultācijas un daudz kas ir panākts, bet man ir jābūt kritiskai, lai varētu pēc vislabākās sirdsapziņas sniegt patērētāju viedokli par šo aktu aktu par vienoto tirgu. Tātad. Iniciatīvas ir interesantas, neapšaubāmi, bet eh, nav pietiekama prioritāte piešķirta tām iniciatīvām, kurām ir potenciāls sniegt eh, tādu pozitīvu ievirzi attiecībā uz Eiropas Savienības patērētātiesību ievērošanu. Un mēs pārāk daudz vietām redz, vietās redzam, ka vienotais tirgus tiek skatīts tikai pārobežu aktivitātēs eh, skatījumā. Un uh, mans kolēģis vēlāk runās no biznesa viedokļa, bet no patērētāja viedokļa eh, vienotam tirgum būtu jābūt tāda vienotu noteikumu vietai. Vienalga, vai jūs aktīvi vai pasīvi iesaistat, iesaistaties uh, pārobežu tirzniecībā. Bet tas, manuprāt, ir tāds mākslīgs eh, risinājums un eh, neataino eh, to mūsu dzīves realitātes, jo lielākā daļa, respektīvi 95% aptuveni no tā, ko mēs darām, mēs darām savā valstī, nevis pārobežu aspektā. Protams, ka tas nozīmē, ka Izņemot, ja es dzīvoju pierobežā, es taču nebraukšu pirkt maizi uz citu valsti, un tās lietas, kas jāņem vērā, ir. Tāpat mums rada bažas arī eh, tas, kādu klasifikāciju eh, ir ieviesuši. Tātad, kas ir labi biznesam, kas ir labi patērētājiem, un, nu, un tā tālāk un tad, kas ir labi eh, pārvaldībai un tā tālāk. Bet mēs uzskatām, uh, ka ir jābūt tādai visaptverošai pieejai. Tad, kad mēs runājam par e, intelektuālā īpašuma tiesībām un autortiesību ievērošanu, tad šajā kontekstā izstrādātajam priekšlikumam būtu līdzsvaroti e, jāskarās, ka, kas ir labi biznesam un ko var pieņemt arī patērētājiem. Līdzsvars ir jāatrod un jārod tāda globālāks, e, globālāk pieeja. Tāpēc es arī piekrītu Monti kungam, kurš saka, pietiek konsultācijas, jāsāk rīkoties. Daudz kur attiecībā uz iniciatīvām, kas vērts patērētāju virzienā, ir uh, lietas, kas ir tik ilgi jau uh, tikušas gaidītas, pat uh, desmit gadiem ilgi. Tā kā tiešām pietiks runāt, ķeramies pie darbiem. Tālāk. Mazliet par visbūtiskāko Eh, kas ir iekļauts šajā aktā no patērētāju viedokļa puses, nu tad saka, viņi saka, nu vismaz ir iekļauts šīs lietas, jo pastāv risks, ka varbūt eh, atsevišķas lietas nebūs iekļauts. Tad eh, realists teiktu drīzāk, jā, trūkst ambīcijas. Ambīcija līmenis pārāk zems. Atsevišķām iniciatīvām formulējumu Kvikenborg kungs citēja Eh, paziņojumu vienu, un viņš pieminēja eh, Hemingvejas stāstu par zivi, kur noēda eh, haizivis, un tik tiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu daudz ambiciozāki īstenojot šīs lietas. Pirmais par kolektīvo mm, prasībām. Gebhārds kundze un Rūls kundze jau izteicās par to. Uh, Tas nav gluži tas pats, eh, eh, kas ir eh, Montija kunga ziņojumā un šajā aktā. Es tomēr vēlētos aicināt saskaņot šos viedokļus. Daudz kas ir sacīts jau par tu, to, lai risinātu strīdus alternatīvā veidā. Jā, pirms 12 gadiem jau Eiropas līmenī bija iniciatīvas eh, šī eh, alternatīva strīdus izšķiršanas eh, ieviešanai, bet tas joprojām nav noticis. Nu, ar atsevišķiem izņēmumiem. Tad par finanšu pakalpojumiem un pārobežu alternatīvo uh, strīdus risināšanas eh, kārtību. Bet, eh, ja nepastāv eh, pārobežu finanšu pakalpojumu tirgus, kā var būt šādam neeksistējušam tirgum strīdus risināšanas mehānisms? Tas pilnīgi atžgāni. Un kolektīvas prasības tiek risinātas ļoti diplomātiski. Un, un tas tie, ka vismaz tie, kas spēj apšifrēt šo izmantoto valodu, ka tur ir ļoti dziļi uh, mēģināts uh, tā uh, piesar, risināt šis lietas. Un citējot Harry Potteru savukārt, es varu teikt, ka tas ir instruments, kuru mēs nesauksim vārdā, kura vārdu nevar minēt. Un uh, Tādējādi mēs vēlamies drīzāk redzēt tādu instrumentu, ar kur patērētāji varētu kolektīvā veidā e, iesūdzēt kādu produktu vai pakalpojumu tiesā. Protams, e, ka mēs uzklausījām arī e, Barņē kungu, Eh, viņš katrā ziņā nav vienīgais, kurš komisijā skat šos jautājumus, un ir ļoti svarīgi, lai patērētāji varētu īstenot savas tiesības vienotā tirgu, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt eh, mehānismu kolektīviem prasībām. E-komercija, protams, arī ir ļoti svarīga ar savām iniciatīvām, un šobrīd mēs redzam pārāk lielu uzsvaru uz eh, citu jautājumu risināšanu, lai gan uh, konkrētās uh, problēmas nav saistīts ar uh, tiesisko fragmentāciju, bet drīzāk ar to, vai mani dati būs aizsargāti, vai maksājums būs gana drošs. E-komercija taču nav problēma tikai pārobežu skatījumā, bet arī iekšzemes gadījumā. Un šajā jomā Mums jau ir spērti eh, soļi pareizajā virzienā ar pārobežu eh, patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu. Par internetu saturu mēs vēlētos tādu saskaņotāku un um, līdzsvarotāku pieeju tālāk. Ja mēs vēlamies vairāk iesaistīt patērētājus, tad ir nepieciešama tāda instrumenta, lai varētu uzraudzīt tirgu un pārbaudīt, vai patērētāja tiesības ir aizsargātas. Līdz ar to mēs atzinīgi vērtējam eh, to, ka ir izsludināts sociālās ietekmes novērtējums, eh, tas tiks veikts regulāri, un mēs noteikti vēlamies, lai izmantotajos instrumentus varētu eh, pietiekami skaidri arī uh, skatīt un uzzināt par tiem. Un eh, patērētāju tirgus rezultātu apkopojumā mēs varētu arī redzēt, kā šie dati ir ievākti, un šis uh, top 20 saraksts par aktuālākajām problēmām, lai arī tas būtu caurskatāmāks. Un komisijai būtu regulāri jāziņo parlamentam par uh, iznākumiem eh, attiecībā uz vienotā tirgus eh, īstenošanas progresu. Tālāk, eh, pēdējais, ko vēlējos sacīt, Visi runa pa, runā par eh, patērētāju centrālo lomu vienotajā tirgū. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams skaidra vīzija par to, ko jūs kā politikas veidotāji vēlaties attiecībā uz patērētāju politiku. Un ar visu cieņu, kas man ir pret tiem cilvēkiem, kas ir eh, ļoti smagi strādājuši Eiropas Savienības iestādēs, mēs tomēr uzskatām, ka šobrīd pietrūkst eh, politiskās vīzijas par to, eh, kādai jābūt ir patērētāju politikai. Un mēs to redzam arī diskusijās par to, vai ir uh, vajadzīgs regulējošs instruments vai fakultatīvs instruments. Uh, minimāls regulējums vai, vai, vai savādāk. Un tad redzam, ka patērētāja labklājība tiek uzskatīta kā papildus ieguvums. Eh, es nevēlos, lai mēs eh, patērētāju tiesības skatītu kā blakus parādību biznesa interesēm. Un tieši tādēļ ir nepieciešams aizstāvi patērētāju tiesībām. Uh, Un to arī Barņē kungs uzsvēra. Šī jaunā apņemšanās, politiskā apņemšanās no komisijas puses un citām Eiropas Savienības iestādēm daudz vairāk iesaistīt uh, ieinteresētās puses, kas nav biznesa pārstāvi konsultāciju procesā. Un tas jau ir uh, atsevišķos gadījumos īstenojies, un Barņē uh, kungs to ir panācis stājoties amatā. Un, protams, kā mēs vēlamies. Uh, piedalīties un konstruktīvā veidā to darīt, bet tam ir nepieciešams, lai patērētāja tiesība aizsardzība organizācijas būtu gana spēcīgas eh, un viņiem jābūt pietiekamiem resursiem un arī kompetencei. Un tas tik tiešām uh, ir viena no idejām, eh, kas manā galvā regulāri grozās. Tātad, ko mēs redzam? Centrālajā un, Eiropā, un Austrum Eiropā uh, Eh, daudz patērētāji eh, tiesības eh, organizācijas redz, ka valdība ir sa samazinājusi viņu budžetus. Un tas ļoti daudzās valstīs ir noticis. Budžets ir samazināts. Citur pat uh, viņu pastāvēšana ir apdraudēta. Apvienotā karaliste, kas gluži nav Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valsts, um, Viena no lielākajām patērētāju tiesību organizācijām šobrīd ir uz izjūkšanas robežas. Un kā es to uztveru, tā varbūt mazliet provokatīvi, ka ir finanšu sektors kļūdījies. Tā rezultātā ir radusies krīze. Valdības labu iemeslu dēļ ir atbalstījušas bankas, lai izvairītos no ļaunākā iespējamā scenārija. Tagad lietas uzlabojas. Bankas e, ir atjaunojuši savu darbību, un daži ir saņēmuši tādus e, prēmijas, e, kas vienam cilvēkam ir bijuši lielāks nekā visa gada budžets Centrāla vai Austruma Eiropas valstu patērētāju tiesību aizsardzības birojam. Tā kā bankas ir uzvedušās slikti, ja tā varam teikt, un tā rezultātā patērētāja tiesība aizsardzība organizācijas tiek likvidētas. Vai tiešām šāda ķēde ir nepieciešama, un vai tiešām šis ir signāls, ko jūs vēlaties sūtīt, un jūs vēl brīnaties, kā cilvēki uh, pesimistiski uztver šo ideju par vienoto tirgu. Varbūt tomēr kaut ko var darīt šīs lietas labā, uh, lai to varētu arī darīt Eiropas parlaments vai kāds cits Eiropas Savienības iestāde un kaut ko panākt. Paldies! Merci beaucoup, Madame Goyens. Euh, maintenant, je veux inviter Monsieur Philippe Debouc. Tagad uh, Filipam Debuka kungam uh, vārds, viņš ir Business Europe ģenerālsekretārs. Uh, Priekšsēdētāji kungs, uh, dāmas un kungi, es uh, priecājos pieņemt šo um, ielūgumu, lai uzrunātu jūs un paskaidrotu, kā Eiropas uh, uzņēmēji uztver vienotā tirgus uh, aktu. Un mums jau bija iespēja būt šajā komitejā un apspriest uh, Greherikungs ziņojumu vienotais tirgus uzņēmējiem un pilsoņiem. Tāpat es arī priecājos eh, par iespēju piedalīties diskusijā kopā ar Moniku Goļēnu. Viņa to neteica, bet mēs eh, strādājam kopīgi pie dažiem jautājumiem. Un, eh, jā, dažreiz viņa izvirza tādus priekšlikumus, ko es nevaru atbalstīt, bet eh, vairumā jautājumu mēs varam vienoties. Un es gribētu teikt, ka vienotais tirgus nav tikai ekonomikas eh, projekts, tas nav tikai projekts uzņēmumiem. Eh, Gojēnas kundze to uzsver, un es ceru, ka arī arotbiedrību pārstāvi to uzsvers. Uh, ka šis projekts ir labs arī strādojošiem un patērētājiem, bet, eh, protams, eh, pat, protams uzņēmējiem ir vajadzīgs liels eh, tirgus, kas ir lielāks par viņu dalību valsts tirgu, jo ekonomikā ir tāds nerakstīts likums, es baidos varbūt to Montikungu klātbūtnē teikt, ka uzņēmuma lielums ir proporcionāls šī uzņēmuma valsts tirgus lielumam. Es nāku no Beļģijas un es eh, zinu, ko eh, nozīmē šis atzinums. Tātad uzņēmumiem ir jābūt gataviem strādāt ne tikai Eiropā, bet arī uh, pasaules tirgu, un tāpēc mēs eh, atbalstām eh, šo vienotā tirgus koncepciju par visiem simts procentiem. Mums ir, protams, grūtības un ir pretestība dažos jautājumos, bet uh, pamatā uh, ir uh, atbalsts šai koncepcijai. Man uh, bija arī citas sanāksmes, kas jau bija plānotas agrāk, tāpēc es uh, runāju tagad diskusijas beigās. Vai mums tika uzdots jautājums, vai mums vēl ir vajadzīgas konsultācijas? ja politiski iemeslu dēļ ir vajadzīgs, tad eh, vajadzētu šīs konsultācijas, bet ir svarīgi, lai būtu rezultāts, lai gan eh, uzņēmēji, gan eh, strādājošie, gan patērētāji justu starpību salīdzinot ar iepriekšējo situāciju. Un tā tad uh, komisijai ir izaicinājums izteikt priekšlikumu un būs uh, izaicinājums arī visiem, kas piedalīsies šīs iniciatīvas ieviešanā. Tā kā es jau esmu pār savam laikam, es gribētu īsi apskatīt dažus uh, elementus par pārvaldību vienotā tirgus eh, pārvaldība ir būtiski jāuzlabo. Tas ir ļoti svarīgi. Gan eh, pilsoņiem, gan uzņēmumiem ir jābūt eh, iespējai panākt, lai viņu problēmas tiktu risinātas un komisijai būtu jāizveido patiešām vienota stratēģija, jo šeit agrākie runātāji uzsvēra, ka ir daudz priekšlikumu par vienoto tirgu, bet ir jābūt vienotai pieejai šim priekšlikumiem. Tālāk svarīgi ir esošo noteikumu ieviešana un tas viss ir saistīts ar labāku, jeb saprātīgu regulāciju. Jā, daudz kas ir jāvērtē, bet kādas ir eh, sekas, eh, kā priekšlikums ietekmēs eh, vienoto tirgu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jāpatur prātā. Un ir jāatceras, ka lielākā daļa no uzņēmumiem ir vai nu no mazi vai vidēji lielumi, tāpēc mums ir arī jāpadara viņiem darba apstākļi vieglāki tika eh, teikts, ka ir runa ne tikai par pārobežu darbību, bet arī darbību vienā valstī. Šeit nebūtu jābūt starpībai starp pārobežu darījumiem un iekšējiem. Vienotajā tirgu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem nevajadzētu būt starpībai, vai darījums ir pārobežoji vienā valstī. Komisija veicina vienotā tirgus ieviešanu, un eh, Luksemburgas tiesa ir pēdējā instance, kur var izskatīt prasības, bet eh, tiesā, ja lieta ir nonākusi tiesā, tad tas nozīmē, ka pirms tam bijusi liela neveiksme. Uh, Tāpēc ir svarīgi arī, lai būtu efektīvas eh, sankcijas eh, gadījumos, kad tās ir vajadzīgas. Tad es gribētu runāt par vēl alternatīvo strīdu risināšanas sistēmu. Uh, šīs e, sistēmas ir atzītas par efektīvām arī patērētājiem un uzņēmējiem arī e, ir svarīgi, lai šīs procedūras būtu labas e, gan maziem, gan vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam pret kolektīvo risinājumu sistēmu Un eh, es domāju, ka eh, kolektīvā sistēma ir pats pēdējais, ko eh, vajadzētu šim parlamentam atbalstīt. Pat ASV ir vēlēšanās tikt vaļā no kolektīvās pieejas. Tātad mēs esam gatavi diskusijām. Solīts sistēma ir ļoti svarīgs elements, to var uzlabot, bet mums ir varbūt vajadzīgs eh, vairāk informācijas, lai organizācijas eh, varētu uzņemties eh, lomu gan dalību valsts, gan vietējā līmenī. Ir grūtības, kas traucē brīvu preču un pakalpojumu e, kustību. Tātad komisijas pārstāvs minēja šos jautājumus. Jā, arī pakalpojumu direktīva ir svarīga. Jautājums ir tāds, kā mēs ar esošo likumdošanu ieviesīsim uh, šo direktīvu, jo pakalpojumi dod 70% no koprodukta vidēji. Es domāju, ka dažās dalība valstīs daudz kas tiek darīts eh, šī gada laikā, bet ar pašreiz darīto vēl nepietiek. Un vēl tiks vērtēti ieviešanas rezultāti. Vietējais preču tirgus eh, ir daži panākumi jau sasniegti, bet, kā minēja diskusijas dalībnieki, šodien vēl daudz, kas ir jāpadara. Tā tad viss eh, kopā, kopumā vērtējot, pastāv vēl daudz šķiet šķēršļi vienotajam tirgum. Mums eh, tad viens no piemēram, mēs domājam, kā veicināt mazo un vidējo uzņēmumu darbu, un mēs mēģinām veidot eh, vismaz instrumentu, kas eh, palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un būtu jāatbalsta inovācijas starptautiskā līmenī. Es eh, klausījos eh, jau uzstāšanos par Eiropas patentu, es klausījos Beļģijas valdības uzstāšanos, es viņus atbalstu. ir eh, jau pierādījies, kādas ir priekšrocības Eiropas Savienības patentam. Tas nebūs ideāls, bet eh, tas būs liels solis uz priekšu. Ir jau daudz, kas pateikts par digitālo vienoto tirgu. Es eh, atbalstu arī eh, šo tirgu kā svarīgu mm, Eiropas Savienības politikas instrumentu un ne tikai attiecībā uz tehniku, bet attie arī attiecībā uz programmām gan eh, datortehnika, gan programmas ir svarīgi elementi. Par vienotā tirgus sociālo aspektu es pateicos eh, Mario Monti, jo viņš savā ziņojumā ir mēģinājis apkopot visus uh, faktus un mums būs vēl citas eh, iespējas, kur apspriest eh, šos eh, jautājumus. Kā labāk informēt cilvēkus? Es domāju, ka neviens nav parā, pierādījis nepieciešamību, ka būtu kaut kas jāpārskata strādājošo stāvoklī pēc direktīvas pieņemšanas. Un pēdējais daži ir aizmirsuši, ka pēc Lisabonas līguma pieņemšanas pamatiesība harta ir saistoša. Tur ir visi noteikumi par kolektīvu darbību un streikiem. Es gan viņus neatbalstu, bet es neesmu arī pret. Es cenšos izvairīties. Tālāk eh, starptautiskā dimensija vienotajam tirgum. Vienotais tirgus eh, krīzē nodrošināja to, ka netika pieļauts eh, protekcionisms lielos mērogos, un tas ir ļoti labi, bet vienotais tirgus ir arī liederīgs uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības. ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem uzņēmumiem Eiropā un uzņēmumiem ārpus Eiropas, un visiem ir jāievēro drošības noteikumi. Jā, mēs esam gatavi apspriest vienoto tirgu, bet ir steidzīgi jāievieš visi tā elementi. Paldies! Paldies! Debuka kungs, godātie foruma dalībnieki, mēs dzirdējām patērētāju un uzņēmēju balsis un ir eh, vienot pieeja vienotā tirgus padziļināšanai un parlamentu un uzņēmēju lomu šajā procesā nav daudz laiks mums atlicis, bet ja ir eh, kāda ļoti īsa minūtes intervence vai jautājums no kāda eh, Eiropas parlamenta deputāta, tad lūdzu. Ja nav, tad tagad Gražinas Roticis kungs jautājums no Polijas patērētāja asociācijas jautājumu uzdošu Gojans kundzei un Eiropas komisijai. Viņa sniegs rakst veidā atbildu paldies, un tagad es aicināšu Malcolm Haber kungu iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vadītāju izdarīt kopsavilkumu secinājumus. Paldies, Buļzoja kungs, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties visiem jums par piedalīšanos šajā pasākumā, īpaši tiem, kas ir palikuši no pašsākuma līdz pašām beigām. Programma bija diezgan blīva un e, saskaņā ar mūsu statistiku mums bija vairāk nekā 600 dalībnieki e, sanāksmes e, tajā brīdī, kad bija visvairāk dalībnieku, un tas ļoti iedrošināšu, un tas parāda, ka ir liela interesētība šajā tēmā, un es domāju, mūsu nākotnes eh, izaicinājums ir šo interesi saglabāt. Polijas ministrs joprojām ir šeit klāt, es zinu, un patiesībā man grūti jūs eh, ieraudzīt eh, no šeit, kur es sēžu, bet es gribēju jūs aicināt, ja jūs varbūt varētu tā ļoti īsi un kodolīgi, jo mums gandrīz vairs nav laika, vienkārši padalīties ar dažām pārdomām. Uh, par jūsu idejām um, fórumam, kas būs pēc gadu. Tā kā eh, ar prieku došu jums vārdu. Paldies priekšsēd, godētie Eiropas parlamenta deputāti, profesor kungs, dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribētu pateikties Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai, kā arī Bēļģijas prezidentūrai par pirmo šāda uh, E, vienotā tirgus fórumu organizēšanu šeit Briselē. Ņemot vērā vienotā tirgus atjaunošanas nozīmību e, e ES 2020. gada stratēģijas kontekstā, kā tas pirmoreiz ir pacelts Mario Monti ziņojumā un tad Eiropas komisijas paziņojumā uh, vienotā tirgus virzīzu, virzienā, kas ir publicēts pirms gada. Esmu priecīgs, ka Eiropas parlaments izrāda tik spēcīgu atbalstu eh, šo jautājumu risināšanai, kā mēs šodien redzējām. Uh, Šodien sanāksmē tika pacelt fundamentā jautājumu patērētājiem uzņēmumi, kas ir atsaigas spēlētāji vien, vienotā tirgu, un mums jānodrošina vienotā tirgus labāk pārvaldība, jābūt ambicioziem savās darbībās. Es domāju, ka tas ir galvenais vēstījums šīs dienas apspriedēm, ņemot vērā Eiropas parlamentā Eh, vēlmi vienotā tirgus fóruma organizēt ik gadus eh, attiecīgās prezidējušās dalību valsts eh, dalību valstī, tad gribu teikt, ka šīs dienas sanāksme parādīja, ka vienotā tirgus iespējas un izaicinājumi ir vērts, diskusija vērts, un es aicināšu jūs visus tad arī uz nākamo um, vienotā tirgus fórumu, kas notiks 2011. gada uh, rudenī Polijas pirmā Eiro prezen, eh, padomas prezentūras laikā. Mūsu mēķis ir savest kopā eh, uzņēmējus, patērētāju tiesību aizsardzību pārstāvis un arī dalībvalsts pārstāvis, lai radītu kopīgu platformu, svarīgu platformu eh, pieredzes un labākās prakses apmaiņai. Mums ir jārisina jautājumi, lai pilsoņi tiktu labāk informēti, ņemot vērā ka šis gads ir pieblīvēts ar ļoti svarīgām iniciatīvām vienotā tirgus eh, labā, un vēl arī tāda sekos. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka būs labs pamats nākamā gada diskusijām pūlijai. Ceru, ka kopā ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju mums izdosies organizēt pūlijā uh, eh, auglīgu sanāksmi, kas būs tāds kā gatavojošs pasākums e, vienotā tirgus aktā e, e, jubilējā 2012. gadā. Tātad ceru jūs visas satikt tā kā pūlijā pēc kāda. Paldies priekšsēdi. Paldies, Korličkungs, ka jūs bijāt klāt. Es domāju, ļoti iedrošināšu jūs noslēgumu vārdu, un pirms mēs sanāksim tiešām slēdzam, es gribēju pateikties savai komandai šeit, e, prezidija Galda, Lui Grešs, un um, pārējie šeit, e, un paldies arī par šo darbu ko jūs veicat strādājot pie ziņojumiem. Es zinu, ka daudz no e, iekšējā tirgus komandas vēl šeit daži jau ir aizgājuši, bet es domāju, ka mums ir bijusi ļoti konstruktīva kopīga darba pieeja. Tas nenozīmē, ka mēs visos jautājumos esam viensprāts, bet tas, uh, ka mēs visi piekrītam, ir, ka mēs gribam virzīt uh, vienoto tirgu noteiktā virzienā, lai būtu uh, labums no tā patērētājiem, bet arī pilsoņiem visiem kopumā. Uh, piemēram, attiecībā uz pārvietošanās brīvību, uz uh, uh, kvalifikāciju atzīšanu un, protams, uh, mēs daļai piekrītam Mārijam Montī vilšanās attiecībā uz to, ka mēs nesķermies pie rīcības uzreiz, bet es domāju, ka labāk, e, ka ir skaidra apņēmība un konkrēts laika grafiks, ko mēs arī esam gatavi ievērot arī dalībvalstīs, arī attiecībā uz transponēšanu. E, tiešām tāds grafiks, ko, e, ko mēs ievērojam, nekā pārambicios, ko 50% nespēs izpildīt. Nu, tāds varbūt atgrūti ir mācība, eh, kas mums jāgūst. Tātad mēs, negrib, mēs gribam izaicinošus mērķus, bet arī realistiskus mērķus, un es daudz labprātāk mazliet pakavētos, lai iegūtu dalību valstu apņēmību tiešām panākt šos mērķus un pagādāt par to, ka tie tiešām panākam nekā, eh, eh, ka mums būtu pārambiciozi plāni, ko mēs nesperam sasniegt. Nu, par to vēl varam turpināt pārdomāt pateicos visiem politiskiem eh, kolēģiem, arī sekretāriem Džaudanam, Walter Baroja kungam arī pateikties, kas ir eh, eh, ļoti rūpīgi strādājuši. Es domāju, viņi pelnījuši ap mūsu aplausu. Un arī no komisijas puses ir bijuši stipri pārstāvnieci Emma Daly, Amra Bronter un viņa komandas kas strādājuši ļoti smagi, lai vienotā tirgus aktu izstrādāt. Viņi ir strādājuši ar mums, uh, lai gatavotu šo vienotā tirgus fórumu. Turpināsim ar jums strādāt ļoti cieši kopā. Lielas paldies un bija ļoti patīkam būt ar jums šeit kopā arī šo pēcpusdienu. Es arī pateikties padomē, es zinu, ka šeit ir vairāk padomas pārstāvi. Mums bija ļoti laba pārstāvniecība no ministra puses, no patreizējās prezentūras un arī no nākamām prezentūram. Tā kā liels paldies jums visiem. Gal galā ir daudz dokumentu. Mēs arī redzējām jaunu šodien jauna vienotā tirgus aktu populāra versija. Mums ir arī uh, apkārt raksts, ja jūs vēlties to regulāri saņemt, tad jūs varat Friends Imco tīklam pievienoties, labprāt būsim ar jums kontaktā, ja vēlties mums e-pasta nosūtīt jautājums uh, eh, apkārt raksta pēdējā lapā ir eh, mūsu e-pasta adrese, un tie, kas mūsu vēl, uh, debats vēlo internetā, paldies par jūsu interesēti mūsu darbā un vēl jums visiem, vai jūs esat e, internetā e, vai Briselē. E, jauku vakaru! Paldies!